mandātam. Mēs zinām, ka šis noteikums attiecās uz sadarbību ar komisiju. Audi, hab, uh, ihren... Audi kungs, es dzirdēju jūsu piezīmi, jūs man jau informējāt, ka izteiksieties, bet. Diemžēl nav iespējams kaut ko ietekmēt ar atpakaļējošu datumu saskaņā ar mūsu reglamentu, tādēļ es äh, prasīšu jūsu sapratni. Mums ir jāņem vērā arī komitejas e, prasība 191. panta interpretācija nav apšaubāma un es nevaru um, neko darīt ar retrospektīvu spēku. Diemžēl politikā un cilvēku dzīvē tā tas ir. Man ir patiešām ļoti žēl, ka šeit nevar jums palīdzēt. Tagad mēs varam pievērsties uh, šīs dienas darba kārtības pirmajam punktam - kopīgās debats par daudzgad finanšu schēmu un pašresursiem. Uzklausīsim referentus, kas gatavoja ziņojumu par daudzgad finanšu schēmu 2014. un 2020. gadam. Pirms dot vārdu referentiem, man ir tikai uh, īsa piezīme. Pēdējo 6-7 mēnešu laikā man bija iespēja sazināties ar tās augto kontaktu grupu, kas veda sarunas ar citām institūcijām, pārstāvot parlamentu. Un es ļoti cieši sadarbojos ar kontaktgrupu, es esmu tās priekšsēdētājs un gribēju plenārsēdē. Ar uzslavēt kontaktu grupas veikumu, jo tās strādāja patiešām ļoti lieliski. Tur eh, strādāja Lamasūra kungs, Beigas kungs, Dēan kungs, viņi veda sarunas ar vispārīgo lietu padomi, un šajā kontaktgrupā eh, strādā eh, budžeta komitejas, birojas, prezidijas un arī koordinatori. Gribēju pateikt, ka šī komanda ir ārkārtīgi spēcīga, kolēģi sadarbojas cieši un tas uh, ir eh, ļoti labs, tā ir ļoti laba eh, tāda grupa, viņi rada labu Eiropas parlamenta tēlu, mēs noteikti varam lepoties ar šo kolēģu veikumu. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas darbojas kontaktgrupā. Gribēju sveikt pie mums Mavro Janis kungu, Šefčoviču kungu, Levandovska kungu. Un līdz ar to ir ieradušies visi, kam šeit vajadzēja būt klāt. Tagad došu vārdu Bēgas kungam, pēc tam uzstāsies Kalfina kungs, pirmais Bēgas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, kolēģis, sākumā es gribēju pateikt, ka arī Anna Jensen no ALDE grupas darbojas kontaktgrupā. Un tāpat Es ļoti atvainojos, saka priekšstādātāja kungs, nu tas nebija nekāds ļauns nolūks, bet eh, beigas kungs norādīja uz manu pieļauto kļūmi. Protams, es gribu pateikties arī Jensens kundze un gribēju jums pateikties par izdarīto korekciju beigas kungs. Paldies, turpina beigas kungs. Jā, tādi ir budžeta politiķi, viņi piesienas katram sīkumam. Gribēju pateikt, ka es arī ļoti augstu vērtēju jūsu darbu, jūs vēlējāties demokratizēt Eiropas budžeta politiku, un svētdien jūsu sniegtā informācija, sniegtā intervija arī bija tāda ļoti augsta pilotāža. Bet, nu labi, tas jau ir cits stāsts. Mēs ar Kalfinu kungu esam sagatavojuši starposmu ziņojumu, lai varētu pātrināt DFS procedūru. Mēs um, īpašajā komitejā darbojāmies, lai varētu sagatavot šādu procedūru. Uh, it sevišķi daudz darba veids Juta Hauga un Salvadors Garīga Paledo. Uh, gribēju pateikties arī padoms prezidentūram. Īstenībā šis ir vērtējams kā pilota projekts uh, pirms vispārīgo lietu padomes sanāksmēm. Mm, notiek uh, brīfingi, preses brīfingi tiek uzaicināti arī Eiropas parlamenta pārstāvi, viņi var piedalīties vispārīgās padomas sēdēs, un tas tikai uzlabo savstarpējo sapratni un izkopja ciešākas sadarbības saiknes, tādā veidā izvairoties no pārpratumiem un um, dažādiem aizspriedumiem. Bet, protams, pati par sevi šāda procedūra viena pati negarantē labus iznākumus. Mēs šeit nerunājam tikai par kaut kādiem maģiskiem skaitļiem. Mēs uh, analizējām Eiropas Savienības milzīgs izaicinājums globalizācijas laikmetā un ņemot vērā daudzgadu finanšu programmas, iepazināmies ar komisijas priekšlikumiem un Protams, jā, skaitļi ir svarīgi, atbilstīgi skaitļi, bet ir jārunā arī par saturisko pusi, ir jāparūpējas, lai budžeta procedūra būtu pietiekami elastīga un lai pašresursi patiešām būtu šī vārda cienīgi. Un, protams, Eiropas budžetam ir jābūt vienotam, kā tas ir minēts līgumā. Ir daži dalībvalsts, kas runā par kaut kādiem maģiskiem skaitļiem un eh, stāsta, ka neko nevajag mainīt lauksaimniecības un kohēzijas politikas ietveros, un vispārējais tām ir pilnīgi vienaldzīgs. Bet, dāmas un kungi, šādos grūtos laikos ir nepieciešama budžeta konsolidācija. Ja dalība valstis nav gatavas iemaksāt savu procentu Eiropas budžetā, tad tām arī vajadzētu pateikt, kuras nu, ir tās politiskās prioritātes, ko tās nākotnē varētu atteikties finansēt. Es kann doch nicht. Nevar taču pieļaut, ka uh, Eh, tādas programmas kā Erasmus, kurā piedalās 2,5 miljonu studentu, eh, tiek samazināts, ka tām tiek atvēlēts mazāk līdzekļu. Mēs nevaram samazināt arī līdzekļus eh, kohēzijas un lauksaimniecības politikai. Un tālāk 3% attīstībai un izpētēji, bet pēc tam mēs samazinām, piemēram, budžetu, kas atvēlēts apvāršņu 2020 programmai. Un tāpat mēs varam teikt, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē pārliecinošāk savu lomu attīstības un attīstības ārpolitikā, bet no otras puses mēs nevaram ievērot šo 7% likmi no IKP, kas ir paredzēta tieši šai politikas nozarei. Ņemot vērā budžeta konsolidācijas nepieciešamību dalību valstīs, mēs vienmēr esam runājuši par labāku līdzekļu izmantošanu, esam izstrādājuši daudzus priekšlikumus, kā E, samazināt līdzekļus e, pārvaldības jomā un parūpēties arī par mazāk administratīvo slogu un līdz ar to mazākām izmaksām. Protams, šādas programmas kā Connecting Europe un mūža izglītība nevar tikt e, samaltas šajā mašinērijā, nedrīkst pieļaut to pazušanu. Uh, Un ja mēs runājam par Eiropas administrāciju un par to, kur ir jāievēro subsidaritātes princips un ko var darīt Eiropa, uz šiem jautājumiem arī ir um, jāatbild. Ja dalību valstīm ir uh, apmēram uh, 1300 pārstāvniecību un uh, uh, vēstniecību visā pasaulē, un ja tur strādā 59 tūkstoši cilvēku, kas katru gadu iztērē vairākus miljardus eiro, arī šis skaitlis ir jāmin, lai mēs varētu godīgi raudzīties arī mūsu pilsoņiem acīs. Dāmas un kungi, un ja mēs apgalvojam, ka mēs vēlamies eh, lai budžets atbilstu jaunajiem izaicinājumiem, arī Lisabonas līgumā noteiktajam, tad Eh, mums tas ir jādara zināms arī padomēji, un, protams, ja mēs nevienosimies, tas būs ļoti bēdīgi, un mums būs jāievēro 2013. gada augšējās robežas, un tās tiks ievērotas pirms tiks atrasts jauns risinājums. Bet mūsu piedāvājums proti saglabāt eh, tādus labi pārdomātus skaitļus, eh, nodrošināt elastības līmeni un Anna Jensena un Žants Lūksdehāne piedāvā arī pašresursus, un pateicoties tiem mēs varam nopelnīt papildus līdzekļus. Tika izstrādāts eh, ļoti interesants priekšlikums arī par finanšu darījumu nodokli. Tie visi ir priekšlikumi, ko varētu pārdomāt, un dāmas un kungi tiek runāts par eiro eh, mehānismu. Priekšsēdētāj kungs, man ir sešas minūtes. Īstenībā uh, eiro ir sistēma, tas nav nekāds izņēmums, un mums ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienība būtu spēcīga arī nākotnē, un tai ir piederīgs pietiekam labs, stabils budžets. Uh, ja mēs runāsim par eiro mehānismu un par tam paredzēto budžeta pozīciju, tad ir jāsaprot, kā to vislabāk īstenot. Ir jāpadomā par šiem galvenajiem stūrakmeņiem, kas veido Eiropas budžetu. Mums ir eh, jāved sarunas naski un ir jāparūpējas par labu rezultātu, bet ne jau par katru cenu. Paldies! Paldies, Bēgas kungs! Es esmu, es gribētu, lai jūs savai politiskajai grupai pastāstītu, cik dāsnas bija pret jums, ļaujot jums tik ilgi uzstāties. Kalfinkungs. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungi, ministra kungs. Es gribētu jums pateikt, ka Eiropas parlaments tā ziņumā par DFS nav kaut kas nenozīmīgs. Mēs rakstam to, ko mēs gribam teikt padomē, un arī šī ziņojuma loma ir ļoti skaidra. Mēs gribam informēt padomi, jo novembra beigās valstu vadītāji tiksies, un pirms Van Rompēku punkts sāks konsultācijas ar dalībvalstīm, mums ir jāpauž eh, parlamentu pozīcija par nākamo finanšu ietvaru jo līgumā ir teikts, ka padome drīkst pieņemt savu lēmumu tikai tad, ja tam piekrīt Eiropas parlaments. Un lai veicinātu visu šo debati padome, lai arī attiecīgi stāstītu par parlamenta pozīciju jau priekšlaicīgi. Mēs arī izstrādājam šo ziņojumu. Mēs ceram, ka būs ļoti liels atbalsts šim tekstam šodien. Šis ziņojums ļoti skaidrs, ļoti koncentrēts, un tur ir arī liels atbalsts jo mēs apmēram divus gadus esam spriedušajā parlamentā par nākamo EFS. Mēs esam strādājuši arī Sūra komitejā, kā Bēgas kungs jau teica, tur mēs arī pieņēmām dažādas eh, rezolūcijas, un mēs esam parādījuši savu tādu vienotību vai saskaņu starp dažādām partijām, politiskajām grupām. Un gal galā tas ir instruments, tas nav nekāds grāmatredisks pasākums, tas ir instruments, kas ļaus mums panākt politiskos mērķus, mēs līgumu eh, arī noteikumus īstenosim, un Eiropas Savienība būs labāk dzīvot spējīga. Es gribētu pateikties komisijai, komisāriem Šepčovičam, Levandovska kungam un arī Kipras prezidentūrai. Šī prezidentūra kopā ar iepriekšējām prezidentūrām lieliski strādājas, iesaistot parlamentu lemšanas procesā. Vismaz mums ir bijusi iespēja ļoti skaidri paust savu viedokli. Un arī priekšsēdētāja kungs, jums parlamenta priekšsēdētāja kungs, eh, gribu izteikt pateicību un visiem citiem kolēģiem gribu teikt paldies tiem, kas strādāja pie šī jautājuma, jo šeit mēs esam bijuši vienoti, mūsu balsts ir skaļāka, stiprāka. Es gribēju īsumā pateikt par četriem punktiem saistībā ar budžetu. Vispirms budžeta apjoms. Teikšu uzreiz, ka komisijas priekšlikums nav pietiekams. Mēs nevaram finansēt visus mūsu politiskos plānus un ambīcijas. Tas ir skaidrs, ka tam nepietiek. Un procedūra nākamajam daudzgad finansu ietvaram ir veidota ļoti sarežģīta kontekstā, tad mums ir izaicinājumi, uzticības trūkums un arī spēja atrisināt šīs problēmas, attiecīgi arī fiskālā konsolidācija nacionālā līmenī. Bet um, kāda ir situācija ar Eiropas budžetu? Vispirms budžets neģenerēs deficītu. Tas nozīmē, ka visi mēģinājumi konsolidēt nacionālās eh, budžets nav palīdzējuši Eiropas līmenī. Vēl varētu teikt, ka Eiropas budžets spēj panākt to, ko nacionālai budžeti nevar izdarīt šajā grotajā periodā. Šeit runājot par investīciju budžetu, šeit ir paredzēts eh, varēt izdarīt visu, ko nacionālai budžeti nevar panākt. Tālāk par konfidenci, par uzticēšanos Eiropas Savienībā. Šim budžetam ir. Uh, jēga dēļ tā, ka tiek izmantoti papildu fondi investīcijām. 94% no visu budžetu tiek sūtīt atpakaļ uz dalību valstīm, ir piesaistīts daudz lielāks investīcijas sums. Ehm, tad tas, ja mēs nogriezīsim kaut 1% no eh, Eiropas budžeta, tad attiecīgi vairāk procentu tiek atņemti dažādām programmu dalību valstīs. Tātad mums skaidri ir jārunā par budžeta apjomu Ļoti bieži no valdību pārstāvjiem mēs dzirdam, ka pilsoņi nepieņem šo ideju, ka Eiropas budžets būs augstāks. Un te mums vajadzētu paskaidrot, ka mums ir viena un tie paši vēlētāji, un pilsoņi gaida no Eiropas institūcijām un no nacionālām institūcijām arī tādu kopīgu darbu, un abiem kopā gaida mehānismu, kas arī ļaus saskatīt izēju no ekonomiskās krīzes, darba vietu radīšanu, izaugsmi, lai varētu visus šos instrumentus nacionālā un Eiropas līmenī lietot kopā. Tā tāpēc es nekādā gadījumā negribētu pretnostatīt Eiropas eh, pret nacionālo budžetu. Mēs visi strādājam mūsu iedzīvotāju labā. Un ja ir kāda valdība, kas grib izskatīt pamati jautājumu, vai mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, vai mēs nevaram kaut ko vairāk izdarīt Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī, Katrā gadījumā, ja kaut kas nav skaidrs, kādai valdībai mēs esam gatavi atsākt šo diskusiju, ja tas ir nepieciešams. Bēgas kungs runāja mm, arī par budžeta elastīgumu e, tādā stingrā budžetā, e, tas nav tāds tehnisks pareizs termins. Mēs vienkārši gribam runāt par iespēju ātri rēģēt un piešķirt līdzekļus, lai izpildītu mūsu mērķus. Tad vēl par prioritātiem budžetu saturu. Mums ir tradicionālās politikas, bet mums ir jādara tā, ka, lai nākamos septiņos gados Eiropas budžets stimulētu izaugsmi, darbvietu radīšanu un vispār izaugsmu stimulēšanu visā Eiropā. Tāda ir Eiropas budžeta funkcija. Mēs esam gatavi ņemt vērā visas idejas, kas ir saistītas ar labāku izdevumu pārvaldīšanu, lai efektīvāk izdevumi tik pārvaldīt, bet mums ir nepieciešams šis budžets, lai radītu darba vietas, lai stimulētu izaugsmu. Ir tīpaši svarīgi tas ir jauniešiem, un ļoti bieži mēs esam dzirdējuši Eiropas komisijas priekšsēdētājs, kad runā par bezdarbu jauniešu rindās. Un visbeidzot par procedūru. Šeit es gribētu plenārsēdē teikt kaut ko tādu, ko esam mēs atkārtojuši jau prezidentūrām vairākas reizes. DFS runā par divām procedūrām. Tā ir piekrišanas procedūra eh, sakarā ar DFS un arī līdzlemšanas eh, procedūra, kas attiecās uz 70 dokumentiem kā juridisko bāzi. Mēs negribam, lai mm, koplēmuma procedūra tiktu mainīta. Mēs gribam pastāvēt un pieprasīt, ka mums, šim parlamentām, ir tiesības pieprasīt visus dokumentus un piedalīties pilnvērtīgi aktīvi diskusijā par budžetu. Paldies Kalfin kungam. Nu, uz jums attiecas tas pats, ko teicu Beigas kungam. Tagad došu vārdu budžeta komitejas priekšsēdētājiem Alanam Lamasūram, lūdzu. Prezident, merci. Paldies, eh, paldies par jaukajiem vārdiem, kurus jūs raidījāt mūsu delegācijas virziena. Eh, padoms priekšsēdā kungs, komisāra kungi, kas attiec uz ziņojumu. Es gribētu pasvītrot divas punktus, kas ir svarīgi parlamenta. Vispirms eh, runājot par DFS, mums ir nepieciešams arī politiskā vienošanās resursu reformā, mums nepieciešams atbalsts pašresursu pamatam, lai būtu atbalsta mehānismus, attiecīgo uh, ko, korekciju veikšana. Mums ir nepieciešams apstiprināt gan pašu ideju par pašu resursiem, gan arī kalendāro plānu. Un mums ir jāņem vērā tas, ka neviens demokrāts nevar pilnvērtīgi šobrīd aizstāvēt šī budžeta veidošanas principus. Uh, mēs runājam šeit par gada procedūru, ka šeit ir iespējams izvairīties no parlamentārās um, kontroles. Neviens šajā parlamentā nevar izskaidrot, kādā, pēc kādiem principiem tiek kalkulēts nacionāla nodokļu bāze, cik daudz ir jāmaksā no katras valsts. Tāpēc um, mēs nevaram runāt utopiski, mums ir nepieciešams uh, noskaidrot šo jautājumu, un mums ir bijis atbalsts arī no prezidentūras no, un no citiem par to liels paldies. Bet jāsaka, ka vēl nekas nav pabeigts, mums nākotnē ir nepieciešams vēl liels darbs, mums ir nepieciešams panākt globālu vienošanos par DFS, un tas ir ļoti svarīgs atslēgas punkts mūsu parlamenta darbā. Otrs atslēgas punkts ir budžeta vienotības uzturēšana. Eiropā doma pagājušajā nedēļā aicināja Rompēju kungu konkretizēt viņa ideju un tieši kāda ir Eirozonas budžeta kapacitāte. Un tad, attiecīgi, šo precizējušo informāciju būtu jāsniedz decembra mēnesi. Bet jāsaka, ka tika paziņots arī tas, ka šeit nav tieši saiknes ar Eiropas Savienības budžetu. Un mums eh, jāatzīst, ka šis, šī tēma pilnībā iejaucas mūsu šodienas diskusijām. Mēs runājam par to pašu, mēs runājam par izdevumiem, mēs runājam tieši par to pašu, par uh, izdevumu lietu. Mēs gribam uh, apspriest uh, šo papildus palīdzību valstīm, kas strādā pie konsolidācijas jautājumiem. Mums ir globalizācijas fonds un arī kohēzijas fonds, un to pašu var teikt arī par ieņēmumiem. Ja šie ieņēmumi rodas no valstu iemaksām, tad ir skaidrs, ka tās valstis, kas finansē šos fondus, eh, arī grib kaut kādā veidā samazināt savu ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Un ja mēs šeit runājam par pašu resursiem, kas arī šeit ir tiesi iesa, iesaistīti, eh, tad tādā veidā darbošanās ar pašu resursiem arī palielinās mūsu Savienības budžetu. Tad mēs eh, maksa, runājam par um, kalendāru Citi saka, ka tas attiecas tikai uz nākotni, bet tad ir vēl viena, kas piedāvā to pašu attiecināt no 2013. gada. Bet mums ir parādu krīzes situācija. Mums nevajadzētu tagad lemt par pārāk tāliem plāniem. Tātad 2020. gads tas nozīmē, ka to īstenos vēl mūsu pēcteču pēcteči. Tas nebūtu īsti pareizi. Tāpēc parlamentam vajadzētu atbalstīt DFS, bet ja nav garantijas, ka, ka visi fondi, solidaritātes fondi, ka tie tiks pakļauti budžeta procedūrai. Mums ir nepieciešams ievērot budžeta vienotības principu. Varbūt, ka vajadzētu runāt par finansēm palielināšanu noteiktām politikām un citām konkrētām lietām, bet mēs nevaram, nevaram uzskatīt šo budžetu par vēsturisko eh, kaut kādu pieminekli, pieturoties pie mūsu procentiem. Mums ir arī nedrīkstam attiecīgi pieļaut, ka parlamenta kontrola kaut kur pazūd šajā sistēmā. Paldies Lamasūra kungam. Tagad padoms vārdā uzstāsies ministrs Mavro Jānis kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labrīt visiem klātesošajiem. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, budžeta komitejas priekšsēdētāja kungs un cienījamie referenti, Šefkovičs kungs, Levandovski kungs, dāmas un kungi. Vispirms vēlos teikt paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajās būtiskajās diskusijās. Mēs visi zinām, cik nozīmīgi ir sagatavot pareizi nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mēs piešķiram vislielāko nozīmīgumu laimīgi, laicīgai šī nolīguma paveikšanai, lai mēs varētu uh, īstenot uh, nepieciešamo politiku. Ir svarīgi to izdarīt laikā, bet arī to izdarīt kvalitatīvi. Mēs esam cieši sadarbojušies pie šī darba ar šo parlamentu. Man liels paldies jāsaka Lamasurkungam un abiem referentiem Raimeram Bega un Ivailo Kalfina kungam par viņu ieguldīto šajā darbā un par viņu apņēmību nodrošināt, ka gala rezultāts būs pieņemams abām institūcijām. Kipras prezidentūra ir liela vērība pievērsusi tam, ka ir regulāri jāstiekas ar parlamentu pārstāvjiem, un mēs tā turpināsim darīt, līdz panāksim vienošanos. Es tāpat vēlos teikties paldies Žanluk Dianam un Anna Jensenfundai par uh, darbu ieņēmumu pusē. Kipras prezidentūra ļoti cieši sadarbojas arī ar Eiropas apvienības padomes priekšādētāju, kad šīs pārunas notiek arī valsts un valdību vadītāju līmenī. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir spēruši būtiskus soļus, lai risinātu tās grūtības, kuras rada ekonomikas un finanšu krīze. Skatoties nākotnē, nākamā DFS, tai jānodrošina, ka Eiropas Savienības budžets palīdzēs Eiropas Savienībai ilgspējīgi izkļūt no krīzes. Mēs visi esam viensprāts, ka Eiropas Savienības budžetam jādarbos kā katalizātoram izaugsmas un darba vietu veidošanai visā Eiropā, it īpaši liekot uh, akcentu uz investīcijām. DFS nākotnē izdevumi ir jāmobilizē, lai atbalstītu izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju un konverģenci saskaņā ar Eiropu 2020 stratēģiju. Vienlaikus mēs visi apzināmies, kādi ir ierobežojumi mūsu darbā. Fiskāls disciplīnas laikā ir ļoti būtiski, lai nākamā DFS atspoguļot konsolidācijas centienus, kurus uh, īsteno dalību valstis, lai samazinātu parādu un deficītu apjomus. Mums jānodrošina, ka katrs eiro, ko mēs iztērējam, pie, ir ar pievienoto vērtību un ka nākamajā DFS mēs ļoti rūpīgi domājam par prātīgu līdzekļu iztērēšanu. Darbs virzās uz priekšu ļoti labi, jūs esat reizējuši pārskatīto uh, dokumentu versiju, ko mēs sagatavojam padomāju septembrī, un tāpat Arī pagājušajā nedēļā Luksemburgas padomas laikā mēs par to runājām, un jūsu pārstāvju ārtavu šajā darbā šī nedījumā tik ļoti augstu novērtēta. Šonedēļ mēs izdosim uh, pāru un dokumentu pārstīto versiju, un tur būs jauna pieeja, kas nodrošinās virkni rādītāju, kas ļaus izdarīt priekšlikumus svarīgākajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar izdevumu jomām. Runājot par pašu resursiem, prezidentūra vakar nāca klajā ar neoficiālu dokumentu, lai veicinātu diskusijas, it īpaši par ļoti jutīgo korekciju jautājumu. Diskusijas, protams, turpinās padomē, un līdz ar to es nevaru uz doto brīdi jums aprakstīt skaidrāku nostāju par to, kā Diskusija par DFS un pašu resursiem turpināsies, bet Kipras prezidentūra ir pārliecināta, ka kopā ar parlamentu mums tuvākajā laikā izdosies ieskicēt noteikti vienošanās aprises. Kā jūs zinat, Eiropas padomas priekšsēdētājs ir sasaucis īpašu Eiropas padomi 22. un 23. novembrī un ir paziņojis, ka ir gatavs pagarināt šo sanāksmi, ja tas būs nepieciešams. Kipras prezidentūra arī ir viensprātis un tādēļ mēs intensīvi sadarbojamies ar visām dalību valstīm un parlamentu, lai sagatavoties novembra sanāksmē. Priekšādā kungs cienījamie deputāti, mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi jūsu diskusijām par uh, šo ziņojumu, ko sagatavojas Bēgas kungs un Kalfin kungs un par kuru šodien vēlāk tiks balsots. Paldies abiem referentiem par sagatavoto dokumentu. Tajā ir ļoti būtiski jautājumi apskatīti, kas ir interesanti arī dalībvalstīm. Tas, protams, attiecas arī uz pašu resursiem un ieņemumu pusi par Jensens kungu un Žanluku darbu. Paldies arī viņiem par lielisko darbu un par viņu gatavību sadarboties. Mēs ceram, ka tā viss turpināsies arī nākotnē, ka mums izdosies lieliska sadarbība ar Lamasur kungu un visu pāru un komandu Eiropas parlamentā. Vēlos izmantot šo iespēju, lai personīgi teikt paldies uh, priekšsēdētājiem Šulckungam par jūsu personīgo iesaistīšanos šajā darbā. Uh, un tīpaši par jūsu apņēmību nodrošināt Eiropas Savienībai visu nozīmīgāko instrumentu, lai mēs varētu īstenot savas ambīcijas attiecībā uz izaugsmu un darba vietu radīšanu, eh, mūsu solījums jaunajai paudzei, lai mēs eh, cienītu šo līgumu vienošanos starp paudzēm. Panākt labāko iespējamo rezultātu DFS visai Eiropai nav prioritāte tikai Kipras prezidentūrai. Tā tie ir kopīgi pūliņi, kur iesaistās arī parlaments padome un Eiropadome. Kad Eiropas Savienība ir, tā kā Eiropas Savienība ir saņēmusi Nobel prēmiju, mums ir jāparāda saviem pilsoņiem kā nekad, ka mēs esam gatavi visi kopā nostāties uz viena Eiropas projekta ceļa, un mēs darām visu, lai Eiropas Savienība būtu būtiskāka un pierādītu, ka Eiropas Savienība ir daļa no risinājuma un piedāvātu katram Eiropas Savienības pilsonim labāku nākotni. Es eh, ar nepacietību gaidu jūsu viedokļus par šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, Mavrianis kungs. Tas vēl tāds iets. Tagad eh, uzstāsies eh, Markus Šefkovičs arī komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Vispirms Vēlos teikt paldies par iespēju atbildēt uz, rēģēt uz šo ziņojumu par nākamo DFS. Mēs visi esam viensprāts, ka šis priekšlikums ir visbūtiskākais darbkārtības punkts parlamentam, komisējiem un padomēji mūsu sasaukuma laikā. Lēmums par DFS sūtīt skaidru vēstījumu pārējai pasaulē par to, vai mēs spējam īstenot Eiropu 2020 mērķus, vai mums ir pietiekami pašu resursu, lai uh, finansētu mūsu politiku, un vai mēs spējam uh, spēlēt nozīmīgu lomu starptautiskajā līmenī. Un pirmo reizi TFS pārunas notiek jauno līgumu ietverā, un gan Januš, gan es mēs uh, atbalstam to, ka parlamentam arī ir tiesības šeit īstenot savus pilnvars, un tādēļ paldies Kipras un Dānijas prezidentūrai par to, ka tās izveidoja ļoti labu ietvaru, lai varētu sadarboties ar parlamentu pārunvešanas komandu un ar komisiju. Manuprāt, neformālā viedokļa apmaiņa pirms iepriekšējās padomas arī bija ļoti būtiski šajā ziņā. Kā jūs zinat, vispārīgā padome ir tā vieta, kur notiek diskusijas par DFS un kopā ar Janušu mēs iestājamies par komisijas priekšlikumiem, bet vienlaikus arī ieklausāmies parlamenta pārstāvju viedokļos. Mēs esam detalizēti iepazinušies ar jūsu ziņojumu un lielā mērā atbalstam to sākumu punktu par to, ka šis ir investīcija budžets un mums ir jāatkārto šīs uh, vēstījums katru reizi, kad mēs kaut ko stāstam par budžetu, jo reizēm pārnās uh, par budžetu par šīs vēstījums pazūd, un tas ir ļoti spēcīgs arguments mūsu pusē, jo pat Eiropa padoma atzīst, ka Eiropas Savienība budžets darbojas kā katalizators, tad, kad tika pieņemts kompakts izaugsmē un darbvietu veidošanai. Un vēl par dažiem horizontāliem jautājumiem pirms nodošu uh, vārdu Leondovska kungam, kurš ir uh, gudrākais par šo budžetu. Vispirms par budžeta apjomu Mēs esam pārliecināti, ka priekšlikums par 1,08% no GNI ir veids, kā panākt stabilu budžetu un kas ļautu finansēt uh, kopējā lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku un ievērojumi palielināt uh, Eiropa 2020 stratēģijas prioritātes. Un mēs esam priecīgi, ka parlaments uh, liek akcentu uz to, ka ir kvalitīvāk jātērē Eiropas Savienības budžets, lai mēs varētu panākt kvalitīvu lēcienu uz priekšu attiecībā uz pievienoto vērtību Eiropai. Ir jāuzlabo šī darba efektivitāte un vienkāršība. Runājot par makroekonomiskiem rādītājiem, es saprotu, ka ir, zinām, opozīcija komisijas priekšlikumiem, bet vēlos uzsvērt, ka komisijas priekšlikums ir sagatavots nevis kā piespiedu pasākums, bet kā mudinošs, lai mudinātu reformas. Mēs negatavojamies sodīt dalībvalstis tās, kurām ir nepieciešams atbalsts, bet nodrošināt, ka šis kapitāls palīdzēs novērst tos trūkumus, kas ir eh, norādīti katrai valstī atsevišķi. Tālāk par administratīviem izdevumiem es varu teikt, ka 5% samazinājums personāla piecu gadu laikā ir ļoti liels solis. Un šeit jāiesaistās visām institūcijām un aģentūram. Un vēl par laika plānu. Es zinu, ka lielākā daļa no mums šajā tāpā ir pārliecināta, ka lēmums ir jāpieņem līdz gada beigām, lai mēs varētu uh, turpināt efektīvi tērēt līdzekļus arī ar nākamā gada 1. janvāru. Paldies! Paldies Šefčovičs kungam, tagad uzstāsies Levandovsku. Prezident, Priekšsēdētāji, godējā deputāti, ministra kungs, es sākšu ar pašu resursiem, un es gribētu uzreiz pateikties Eiropas parlamentam par to, ka jūs atbalstījāt gan reformas, gan diskusijas, aktivizējot tās. Tad Un pateicoties e, Eiropas parlamenta šāda darbībā, šeit gribētu pateikties arī Lamasūra kungam, mēs esam panākuši vērienīgus e, sasniegums, ir īpaši ieņēmumu pusē, tad, protams, šeit bija nepieciešams arī personālais ieguldījums, lai panāktu šādu ātru virzību. Šis pagaidu, tas starposma ziņojums e, ir ir virzīts uz Eiropas Savienības vienotības stiprināšanu. Tātad šis vienotais budžets, tas ir tāds papildu mehānisms, uh, ieņēmumiem un izdevumiem. Izdevumiem būtu jāpapildina ieņēmums, un otrādi nevajadzētu būt tādam pretstatam. E, mēs apzināmies, ka esošajā sistēmā ir arī savi trūkumi, un varbūt ir svarīgi atzīmēt, ka tieši šodien komisijā tiks pieņemts lēmums par to, kā atbalstīt sadarbības stiprināšanu finanšu darījumu nodokļa jautājumā jo arī mēs runājam par PVN sistēmu, kad netiks izmantots vairs iepriekšie statistiskie pamati, tātad šī esošā sistēma, kas balstīta statistika, ir bijusi pārāk komplicēta. Tālāk par ieņēmumiem mēs dzirdam no dažām valstīm, ka ir nepieciešama tāda vienkāršāka sistēma un caurskatāmāka sistēma. Lūk, šeit ir šie koriģētie PVN ieņēmumi, kas ir ļoti caurskatām un vienkārši visiem saprotama sistēma. Uh, Tālāk dažos vārdos par horizontālo jautājumu un elastīgā piemērojamība. Jā, protams, šeit ir kaut kādi ierobežojumi, mums ir nepieciešams lielāks elastīgums, tas ir skaidrs, jābūt elastīgi pielāgojumai šai sistēmai katram nākamajam gadījumam. Un tāpēc arī mūsu paketē ir lielāks elastīgums, un par to ir rakstīts arī starposms ziņojumā ļoti skaidrā formā. Tālāk es gribētu runāt par par um, rezervi neparedzētiem gadījumiem. Tad mm, te arī ir vienkāršāka šī sistēma. Tagad ir tīpaši tagad uh, sakarā ar šo ekonomiskā atveslošanās plānu, ir iespējams vieglāk izmantot šo fondu uh, neparedzētiem gadījumiem, bet um, mēs esam arī uh, vērsušies pie savas esošās pieredzes šajā finanšu periodā. Joprojām mēs esam atvērti, mēs domājam par to, kādā veidā nodrošināt eh, tādu pienācīgu elastīgumu arī budžetam, kur ietvers ir 14. līdz 20. gads. Tālāk, lielie projekti. Mūsu lēmums eh, iznest ārā Galileo un ITER projektu, tad, tad bija cita motivācija, bet kas ir svarīgi, mēs gribējām nodrošināt finansējumu arī šiem projektiem, arī nodrošinot attiecīgi atsevišķus resursus. Mēs domājam vienādi. Arī resta likvidēra jautājumam Jā, mēs šeit runājam par gada budžeta veidošanu un vienīgais risinājums ir šīm saistībām, kas nav nokārtots, tad pārpalikumi. Um, tas uh, ir kaut kas tāds, kas dažkārt um, nogalina visu saistību jautājumu. Um, tālāk jautājums par vienkāršošanu. Šeit ir tāds, tāda universāla prasība vienkāršotu. Mums ir jāstrādā saskaņā ar mūsu plāniem un regulām. Ingeborg Greslas kundze nebija tik ļoti vienkārši partneris mūsu sarunās, bet eh, gal galā mēs visi tiecamies uz vienkāršošanu un tagad esam nonākuši līdz otrai fāzei. Un tagad ir tāda vēlēšanās padalīt to vēl eh, tādu komplicētāk. Tad 57 eh, izdevuma programmas tiek piedāvāts. Mums ir jāskenē, mēs nedrīkstam atšķaidīt šo vienkāršošanas piedāvājumu, kas eksistē finanšu regulā. Uh, Mēs esam ļoti pieredzējušajā ziņā, un to mēs dzirdējām no šodienas runātājiem. Mēs esam pārliecināti, ka mēs varam piedāvāt pieklājīgu budžetu no 14. līdz 20. gadam, kas būtu eh, pielīdzināms arī septiņu gadu paredzamajam budžetam. Paldies Levandovska kungam. Tagad uzstāsies runātāji kas uh, varēs uh, uzstāties uz vienu minūti, pārstāvot savus komitejas dāmas un kungi. Nu, nemēģiniet vienā minūtē ilustrēt pilnīgi visu budžetu, tas jums nekādi neizdosies, un arī tulki nepaspēs izsakot jūsu runas plūdumam. Nu, varbūt pastāstiet to, kas ir vissvarīgākais tieši no jūsu komitejas skatu punkta. Došu vārdu Džanaku kundzei, kas ir ļoti pieredzējis kolēģi, un esmu pārliecināts, ka viņi izteiksies lakoniski. Lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. DFS ir jāaptver vairāki gadi ņemot vērā to informāciju, eh, kas ir pieejama pēc sarunām ar padomi, tomēr situācija nav tāda. Padome grib veikt ļoti nozīmīgus budžeta samazinājumus, kas ir pretrunā gan ar ES, gan vispār Eiropā valdošo situāciju. Es domāju, ka DFS šeit ir ļoti vērtīgs, it sevišķi runājot par Global Europe programmu un arī ārpolitikai paredzētiem projektiem. Eiropas komisija ir piedāvājusi piedāvājusi tādus pārdomātus līdzekļus, pārdomātu e, budžeta apjomu. Eiropas Savienībai pietiekami pārliecinoši ir jāspēlē arī savu lomu uz starptautiskās skatuves un ir jābūt spējīgai reaģēt uz neparedzētiem notikumiem. Eiropas Savienībai ir jābūt apbruņotai ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem, ja runājam par atsevišķiem mehānismiem. Protams, ir sadarbība ar daudzām valstīm, ir e, jāuztur demokrātijas principi, un Eiropas Savienībai ir jācīnās par pietiekama DFS apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas parlamentu piedāvājumu. Es gribēju to uzsvērt. Tas, ko piedāvā padome, nav realistiski, tas mums ir nepieņemama, un tas Eiropas Savienībai savus politiskos uzdevumus neļaus īstenot pietiekami labi un padomu, diemžēl, šīs problēmas pietiekami skaidri neapzinās. Paldies Džanāku kundzei un tagad Gērens kungs no attīstības komitejas. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Šī pieeja, kad varbūt daži dzīvos bagātībā un citi nabadzībā, tad nu, šāda pieeja nav pareiza. Šeit ir uh, risks attīstības veicināšanas ziņā Mūsu komisija atzīst šo situāciju, un tāpēc mēs aicinam valdības neievērot šajā sarežģītajā budžeta situācijā šo publiskā parāda aspektu, tad mēs zinām, ka mums nepieciešams stiprināt sadarbību. Un nu, humanās atbalstas sfērā, jo šeit mums, mums ir vērienīgi sasniegumi. Un arī mums ir jāatbalsta tie, kas paši nevar tikt galā. Tātad diskusija par izmaiņām pārmaiņām, atbalsts pārmaiņām, tas ir tas, par ko mēs runājam tagad, un mums ir jāizpild tas, ko mēs eh, sākam, mums nevajadzētu atkāpties, baidoties no grūtībām. Paldies, un tagad Kamala kungs lūdzu. Very... Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, tik tālu esam nonākuši. Eiropas Savienībā visām valdībām ir ciešāk jāsavelk jostas, lai samazinātu parādus un deficītus, bet šķiet eh, Eiropas līderi ir atraduši risinājumu palielināt parādu un to mēģināt aizlāpīt ar nodokļu maksātāju naudu. Tā vietā, lai koncentrētu savu uzmanību uz pieejamiem resursiem. Mēs pieprasām, lai esošie resursi tiktu izmantot labāk, lai MVU varētu piekļūt arī tirgiem ārpus Eiropas Savienības, lai mēs varētu palīdzēt arī uh, uzņēmējiem e ārpus Eiropas Savienības, lai tie varētu uzlabot ražošanas standartus, uh, tādā veidā pielāgājot labākas kvalitātes preces. Uh, Jāņem vērā, ka budžeta tērēšana ir tikai viena daļa no problēmas, bet mums ir jāuzlabo izaugsme, cik daudz uzņēmumu ir radušies pēdējo 20 gadu laikā, kur tad ir Eiropas Google un Facebook. Un īstenībā vienotajam tirgum ir jāuzlabo izaugsmas un nodarbinātības rādītāji, lai varētu uzlabot labklājības līmeni. Paldies! Un tagad Mulderkungs no budžeta kontrolas komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Budžeta kontroles komitejai pats svarīgākais princips ir tas, ka nauda tiek iztērēta atbilstoši, lai revīzijas palāta beidzot sniegtu mums šo pozitīvo uh, um, uzticības deklarāciju, un uh, šķiet, ka novembrī tas atkal būs negatīvi, un tas mūs īsti nepārsteidz. Budžeta kontroles komiteja uzskata, ka dalību valstīm ir uh, jādara vairāk, un dalību valstīs kādam ir jāuzņems politiska atbildība par izdoto ES naudu. Uh, Jaunais finanšu regulējums, eh, šķi, ko šodien šķiet pieņemsim, rada jaunas iespējas un ļaus mums labāk kontrolēt komisiju. Dalību valstis mēs varēsim eh, mudināt līdzekļus iztērēt labāk. Eh, pra, finansējot veiksmīgākas programmas, un ir jāizmanto arī um, burkānu un pātaks princips, ja kāds neizpild savus uzdevumus pietiekami labi. Paldies, un tagad nodarbinātības komitejas vārdā Beres skundze. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit galvenais jautājums. Uh, galvenais arī balsošanas ziņā, to mēs arī Nobel piešķiršanas laikā teicām, tas ir solidaritātes jautājums. Un tas nav pieņemams, ka pēdējo daudz gadu garumā nacionālajie budžeti ir auguši ātrāk nekā savienības budžets, un tagad senāk, ka Eiropas Savienības budžets samazinās ātrāk nekā pašu budžeti. Un mums ir jāliek akcents uz mūsu uh, konkurētspēju. Ir arī eh, ziņas par to, ka taupības politika nav bijusi produktīva. Mēs mūdinām dalībvalsts iesaistīties struktūrālās programmās, eh, bet šeit ir nepieciešams investēt cilvēciskajā kapitāla, eh, jo šeit mēs pazaudējam šo aspektu, jo gal galā mūsu pirmais, pirmā vērtība ir mūsu cilvēks, sievietes, vīrieši, un tāpēc mums ir nepieciešams definēt arī, arī konkrēto 25% piešķīrumu Eiropas Savienības kohēzijas līdzekļu ziņā sociālajiem jautājumiem. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs, mēs nevirzīsimies pareizā virzienā un arī attiecīgi zaudēsim un nepieciešams izmantot arī pielāgošanas fondu. Industrija. ITRE komitejas vārdā uzstāsies Hercogs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Mums ir jāgroza savas politikas pozīcijas, ir pienācis īstais laiks, lai uh, radītu visus uh, izaugsmai nepieciešamos priekšnosacījumus, ir jārada tam atbilstīgas struktūras, ir jābūt patiesi vienotam tirgum, un mums ir jāizveido pareizie mehānismi, lai atgūtu pilsoņu uzticību. Kā itre komitejas priek, e, deputāte es gribēju uzsvērt, cik svarīgi ir piesaistīt vairāk investīciju izaugsmas nodrošināšanai. Ir nepieciešami politiski pasākumi. Uh, un nedrīkst pieļaut, ka ar kanibālistiskām metodēm tiek finansēti tādi projekti kā, piemēram, Galileo. Mums ir nepieciešams jauns metods, ir nepieciešams finansēt arī kosme programmu un tāpat Connecting Europe. Ir jārada darba vietas eh, jauniešiem, ir jāatvieglo jaunu uzņēmumu dibināšana. Domāju, tas ir pats skumjākais finanšu krīzes aspekts, ka mēs esam zaudējuši jauno paudzi. Komisāra kungs, mēs jūs atbalstīsim jūsu centienos. Paldies Hercogas kundzei. No ITRA komitejas uzstāsies arī Matijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. IMKO komitejā esam sadarbojušies ar kolēģiem, eh, runājām par DFS un gribējām, eh, lai vairāk līdzekļu tiktu piešķirt arī vides un veselības aprūpas programmām. Šķiet, šīs jomas ir daudz cietušas, runājot par budžetu. Gribam, lai 25% eh, tiktu atvēlēti arī klimata mm, pārmaiņu reducēšanai. Uh, nepieciešams vairāk naudas arī dabas aizsardzībai un biodaudzveidības saglabāšanai. Protams, LIFE programma arī ir attiecīgi jāprīko. Un e, gribam vairāk līdzekļus arī uh, katastrofu seku likvidēšanai. DFS ir ārkārtīgi spēcīgs instruments, bet mums ir jārunā arī par politiskajiem instrumentiem. Uh, Vai mēs gribam tikai veicināt šo uh, taupības politiku, vai mēs gribam solidāru politiku, vai mēs gribam progresu vai regresu? Mēs dzīvojam ārkārtas apstākļos un mēs nevaram vienkārši uh, turpināt iet pa iemītajām pēdām. Mēs gribam, lai Eiropa sasniedz progresu. Paldies, Maties kundze, un tagad uh, transporta komitejas vārdā uzstāsies Simpson kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šorīt es runāju transporta un turismu komitejas vārdā un ņemšu vērā jūsu padomu. Runāšu par to, kas ir svarīgākais tieši mūsu komitejai. Pirmkārtām ir jāveicina izaugsma un darba vietas un e, īstenībā tā ir galvenā panākuma ķīla, lai Eiropas Savienības politika būtu veiksmīga un lai mēs varētu izpildīt arī stratēģijas 2020 mērķus. Otrām kārtām mēs augstu vērtējam komisijas priekšlikumu par Connecting Europe instrumentu, un tādā veidā būs iespējams uzlabot transporta infrastruktūru starp vairākām valstīm, un šis transports būs pietiekami pieejams. Ir jāpadomā par tādu transportu infrastruktūru, kas dalību valstīs radītu virsvērtību, bet šķiet kaut kas ir pazudis tad, kad transporta ministra mēģināja izveidot dialogu ar finanšu ministriem. Šķiet viņi īsti labi savā starpā nesapratās. Es gribēju teikt, ka transporta un turismu komiteja izteikto priekšlikumu vērtē augstu. Paldies. Tālāk vārdu došu Kovačeva kungu no, no Reģionālās attīstības komitejas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Reģionālās attīstības komiteja lēma, ka kohēzijas politikai piešķirtais finansējums ir jāsaglabā vismaz tajā līmenī, kāds eh, bija DFS no 2007. līdz 2013. gadam. Īstenībā tas ir minimums, ko ir iespējams saglabāt, un parlamentam no tā nevajadzētu atkāpties arī turpmāk, vedot sarunas ar citām institūcijām. Mums ir jāinvestē tādos instrumentos, kas varēs veicināt izaugsmu un palīdzēs radīt jaunas darba vietas. Ir jāparūpēs, lai reģionos notiktu veiksmīga attīstība no um, labējā spārna un no centra mēs dzirdam, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas, bet nebūsim liekuļi. Vairāki dalību valstu līderi jau runā par finansējumu samazināšanu. Tas noteikti nelabvēlīgi ietekmēs 2020. gada stratēģijas mērķi. Dārgie kolēģi, es lūdzu jūs atbalstīt DFS rezolūciju. Tad ir kāds pacēlis zilo kartiņu, vai jūs pieņemsiet? Eh, alo... Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju Deve komitejas vārdā, saka Jakonsārī kundze. Kas notiek tādās valstīs kā Grieķija, Itālija, Spānija un Portugāle? Un kas notiek nabadzīgākajos uh, labklājīgu valstu reģionos, piemēram, Somijas daļās un arī Velsā? Sure, uh, Dārgā kolēģi, es īsti nesaprotu, vai pareizi uztvēru jūsu jautājumu, bet kohēzijas politika nāk par labu visiem, gan tiem, kas izmanto kohēzijas politikas līdzekļus, uh, gan attīstītākiem reģioniem, gan mazāk attīstītiem reģioniem. Un ja dalību valstīm ir nepieciešams šis solidaritātes instruments, tās var uh, baudīt tā priekšrocības un ir citas valstis kas vairāk iemaksā Eiropas Savienības budžetā, bet tās arī noteikti gūst savu labumu. Mums noteikti tas ir jāatspoguļo pareizi mūsu pilsoņiem un nodokļu maksātājiem, ka te nav tādi kohēzijas politikas ieguvēji un zaudētāji. 500 miljonu cilvēku, kas dzīvo Eiropas Savienībā, var baudīt kohēzijas politikas priekšrocības. Domāju, ka tas pietiekam labi atbildes jūsu jautājumu. Paldies, Kovačev kungs! Turpināsim tālāk, tālāk došu došu vārdu De Castro kungam no lauksamības komitejas. Lūdzu. Priekšsēdētāji komisāri, Lauksaimniecības komitejā eh, esmu gatavojis eh, starposmu ziņojumu, un lauksaimniecības eh, komiteja pieprasa, lai KLP budžets tiktu uz laiku iesaldēts, bet mēs nepieprasam tādu iesaldēšanu, kā pieprasa komisija. Jāsaka, ka. Uh, Eh, sarunas ir ievirzījušās visai nepatīkamā gultnē, bet es atbalstu Kalfinu kungu un Bēgas kungu. Viņi ir paveikuši izcilu darbu un eh, pateicoties tam mēs varēsim iegūt spēcīgākas sarunu vešanas pozīcijas. Gribēju uzsvērt, ka neskatoties uz KLP budžeta samazinājumu, mums būs ļoti grūti vienoties par reformām. Visi eh, lauksaimniecības komitejas locekļi teica, ka mēs nevēlamies balsot par reformu, pirms nebūs iegūta lielāka skaidrība par budžetu. Budžetam ir jāatbilst tiem izaicinājumiem, eh, ko mēs. Eh, Paldies! Paldies tagad, Ferērs. Paldies priekšsēdētāji. DFS priekšlikums eh, 2017. 20. gadam ir samazinājums salīdzinot ar esošo finanšu ietvaru, un mēs uzskatām, ka tādā situācijā radīsies lielāka neviendabība un nevis kohēzija. Nemaz jau nerunāt par to, ka ir izskanējuši piedāvājumi samazināt um, padomē izdevums ļoti būtiskā joma dažās kategorijās, kas pilnīgi nav pieņemams. 6,85 miljardi eiro, tā ir dzīvesainības um, sektoram piedāvātā apmērā aploksne, un te ir runa par dzīvesemības fondu, un tas nozīmē, ka šī summa uz gada ir mazāka nekā 2014. gadā esošajā ietvarā, un tas nav pieņemami, un arī summas katram gadam nākamajā ietvarā gada summas ir mazākas nekā 2013. gada. Uh, Un arī esošais ietvers nav pieņemams, bet nākamais ir vairs sliktāks, un te ir problēmas arī ar kohēzijas fondu, arī te līdzekļi nepietiek, un tāpēc mums vajadzētu noradīt šo ziņojumu. Paldies tālāk no kultūras un izglītības, Lokegārda kungs. Komitejas en vanskelig opgave midt i en sparetid at skulle appellere til at booste de områder, som udvalget repræsenterer, nemlig ungdom og uddannelse. Paldies. Mēs eh, esam gatavi izteikties par kultūru un izglītību pārstāvošo komiteju. Un mēs esam savā paziņojumā pauduši atbalstu komisijai. Uh, Komisija ir piedāvājusi ļoti ambiciozu priekšlikumu. Faktiski te ir programma gan jaunatnei, gan apmācībai, izglītībai, sportam, un ja viss notiek kā plānots, tad šīs jomas saņems arī attiecīgo atbalstu, neraugoties uz taupības klimatu. Dalībvalstis arī ir atbalstījušas komisijas priekšlikumu, un mūsu atbalsts arī ir. Redzēsim, kas notiek tālāk, ko teiks ministri, ko paudīs, kādu viedokli paudīs Eiropa padome. Vispār padome, es ļoti ceru, ka būs priekšlikums atbalstīs. Tālāk nākamā runātāja. No... Rod Berend kundze. Paldies. Priekšsādātājs kundze, komisāru kungi. Mani daudzu uh, valstu līderu attieksme atgādina varānu. Varāns ir ķirzaka, un ķirzaka ir šķelta mēla. Un, ja uh, vācu valodā mēs runājam par runāšanu ar šķeltu mēlu, tas nozīmē vienkārši liekulību. Un daudzi no šiem cilvēkiem, daudz no politiķiem ir liekuļi. Viņi runā par dažādām politiskajām prioritātēm, bet viņi negrib, lai Eiropas Savienībā strādātu pietiekam daudz ierēģiņu, kas šos uzdevumus varētu pietiekam labi veikt. Uh, lauksaimniecības politika, kultūras politika, īspēja izpēta, vides politika, sociālā politika, reģionālā attīstība, tās ir ārkārtīgi būtiskas politikas jomas reģioniem un dalību valstīm un dalību valstis neņem vērā to, ka šo politiku kaut kādā veidā ir jāfinansē, bet kurš strādās pie visām šīm politikas jomām, kas parūpēsies par projektu īstenošanu, par finansējumu piešķiršanu, tādiem uzdevumiem mums ir nepieciešami pietiekami kvalificēti darbinieki. Tātad šis cilvēku kapitāls, multikulturāli cilvēki, kas nāk no daudzām e, Eiropas Savienības dalību valstīm, ir jāgarantē šis e, geogrāfiskais līdzekļs līdzsvars, jāparūpēs, lai cilvēki runātu daudzās svešu valodās. Bet ko tad grib padome? Padome grib taupīt. Bet, dārgie kolēģi, ja arī administratīviem izdevumiem nebūs paredzēts pietiekam daudz naudas, nu tad nebūs pietiekam labi iespējams uh, nodrošināt politikas vadlīniju īstenošanu. Tādēļ ir jāņem vērā uh, šie darbinieku statūti, tie beidzot ir jāpieņem un jāparūpējas par attiecīgu finansējumu. Paldies Rotbērens kundzei, un tagad um, zālē nav Holmēras kundze, tagad uzstāsies Traškovska kungs uz vienu minūti. Viņš pārstāv AFCO. Merci. An... Mums ir jāturpina izdarīt spiediens, jāizdara spiediens attiecīgām politiskām ģimenēm, eh, lai tiek respektēts nolīgums eh, par daudzgadu finanšu eh, ietvaru. Uh, perspektīvu. Mums e, ir jāturpina izaugsme un jāņem vērā, ka svarīgās lietas nāk vispirms. Mēs nevaram pieņemt budžetu, kas nesaskan ar mūsu ambīcijām, nevaram pieņemt nekādas institucionālas e, manipulācijas. Mums ir ambīcijas, ir nepieciešams vienots budžets, tas, lai mēs varētu arī saglabāt šīs, šī parlamenta e, tiesības, veikt demokrātisku pārbaudi, visi izdevumi ir jāpat tur e, es ietverā, kā teica Lamasūra kungs, mums nav jāizgudro divritens no jauna, mums ir e, jācīnās par ambiciozu ietvaru, mums ir jādomā arī vienlaicīgi par jauniem budžetiem, jaunām institūcijām. Šīs idejas arī varētu novest pie Eiropas Savienības fragmentēšanās. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Zubers kundzei, sieviešu tiesību un vienlīdzības komitejas. Paldies priekšsēdētā. Mūsu diskusijā, mūsu komitejā mums bija tāds vienbalsīgs secinājums, ka esošais priekšlikums daudzgada finanšu ietvaram neietver arī investīciju pieaugumu dzimumu līdztiesības jomā. Tas tātad nav ietverts vēl jau vairāk tas ir nepieciešams, lai sociālās tiesības netiktu mazināts eh, krīzes laikā. Eh, mēs nevaram pieņemt finansējumu samazinājumu konkrētām arī vertikālām politikām. Tas nav pieņemams. Mums ir tieši otrādi nepieciešams pieaugums eh, izdevumos. Piemēram, Dafne programma ir ļoti svarīga tur jāpiešķir, un vēl ir arī citi, citas programmas, kas ir saistīts ar pilsoniskām tiesībām. Mums ir nepieciešams arī dzimumu līdztiecības institūtam palielināt finansējumu, ir jāatbalsta arī citas līdzīgas institūcijas, kas strādā šajā ļoti svarīgajā līdztiesības, dzimumu līdztiesības jomā. Uh, sieviešu tiesību un saistītās jomās uh, problēma ir tāda, ka esošajā priekšlikumā tiek piedāvāts uh, finansējumu samazināt par 37% pat. 37 pat E, runājot par sociālo kohēziju, un tad e, attiecīgi šeit būs katastrofa. Tad paldies. Laikam ir jautājums, bet tas ir domāts iepriekšējam runātājam. Tad, jebkurā gadījumā, pārējām pie grupu runātājiem. Vispirms došu vārdu Rīgo Palēdovs kungam no EPP grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka mēs Eiropas parlamentā nevaram pieprasīt tikai un vienīgi resursu palielinājumu šajā debatē bez sarunas par izdevumiem, par izmaksām. Šeit ir politiska debate, ja tā var teikt. Šeit mēs diskutējam par mūsu politiskiem mērķiem. Mums ir kopīgi resursi, kas būtu jāmobilizē, lai maksātu par politiskām prioritātēm. šīs eh, prioritātes ir saistītas ar mūsu nākotnes darba mērķiem. Mums ir jāfokusējas uz stratēģiju 2020. gadam, tā ir izaugsmas nodarbinātības stratēģija vispirms. Mums vajadzētu debatē fokusēties uz to, kā pārorientēt mūsu prioritātes, ņemot vērā, ka mūsu finanšu resursi ir ierobežoti, ņemot vērā, ka šo situāciju, kad Eiropa ir dziļā finansiālā krīze, mums nevajadzētu ierobežoties un izmantot tikai šo vienīgo kopīgo instrumentu, kas ir mūsu rīcībā. Mēs jau zinām, ka padomu piedāvās mazināt budžetu, esam iepazinušies arī ar komisijas priekšlikumu, tomēr mums būtu jāpauž gan komisijai, gan padomi ka mm, svarīgi ir ņemt vērā to, ka naudas būs mazāk, bet tad mums ir nepieciešama maksimāla elastība ja mums ir tāds samazināts budžets un mēs nevaram elastīgi rīkoties, tad šis parlaments nevarēs izpildīt savus uzdevumus. Tojas kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies. Mēs domājam par to, ar ko nodarbosies institūcijas nākotnē. Tagad mums ir tāds sarežģīts periods Vai šis budžets samazinās mūsu ambīcijas, vai arī mēs būsim drosmīgi, mēs selektīvi izmantosim esošos līdzekļus, izvēloties vajadzīgās investīcijas, jaunatnes un citās jomās, kas palīdzētu veicināt izaugsmi. Kalfin kungs jau atzīmē, ka Eiropa šodien var izdarīt to, ko atsevišķi dalībvalsts nevar panākt ne reģionālas attīstības, ne kohēzijas ziņā. Un sociālais līdzsvars varētu būt izjaukts. Ir reģionālas diskusijas, strīdi padomēs ar saņēmējiem un devējiem. Ir iespējams, ka tā debata varētu šo līdzsvaru arī izjaukt. Uh, bet eh, vajadzētu ņemt vērā ciparu skaļus un nevis vārdus. Eh, devējs valstis, donoru valsts arī iegūst savu eh, atdevi no izaugsmas veicināšanas citās valstīs, tāpēc mums ir jāizskata atsevišķus izdevumu kategorijas. Dažkārt mēs redzam, ka valstu un valdību pārstāvji skaļi pauž savas pozīcijas piedāvājot mazināt budžetu vienā vai otrā kategorijā, bet mums ir Eiropas solidaritāte un krīzes laikā tā ir īpaši vajadzīga. Mēs gribam stiprināt integrāciju. Eiropa šobrīd cieši, mēs zinām to visu, apspriežam arī stabilitātes paktu, tur ir paredzēts ņemt vērā arī izaugsmi, bet tagad mums ir kritums. Uh, varbūt izmantosim šo iespēju uh, un izdarīsim pareizo izvēli. Paldies, Tois kundzei, tālāk uh, Jensens kundze runās. Äh, äh, Paldies, priekšsētāji. Alde grupa uzskata, ka elastība ir ļoti būtisks temats, un tāpat arī pašu resursi ir svarīgi. Mēs redzam jaunajā padomas dokumentā, ko saņēmām vakardien, ka joprojām ir grūtības ar pašu resursiem. Šis jautājums ir sarežģīts, sistēma ir netaisnīga un būtu jāmaina. Satrauc arī tas, ka par ko runā Kipras prezidentūra par eh, neto iemaksām. Un no šī principa tad vajadzētu sākt. Tam būtu jāatspoguļo patiesas vajadzības, patiesas izdevumus. Tāpat jūs teicāt, ka mēs nedrīkstam neko mainīt uh, lauksaimniecības jomā, jo tas dod labus ieņēmumus valstīm, bet tagad mēs redzam sešas, sešas jaunas posteņas pašresursiem. Es piedāvātu, lai padome izlas šo dokumentu. Paldies, Jensens kundze! Tupes kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, Levandovska kungs, ministra kungs. Pirmām kārtām man jāatzīmē, ka esmu. Uh, patiešām eh, šokēta pēc eh, Kipras uh, ministra uzstāšanās, nu viņa runa bija tik uh, pasīva, tajā bija tik maz entuziasma, ka es biju vienkārši ļoti sarūktināta. Bet eh, šajos laikos dalību valstīm ir jākonsolidē savi budžeti, un mēs tāpat saprotam, ka ir nepieciešami impulsi izaugsmas veicināšanai, jācīnās pret klimata pārmaiņām, ir jāparūpēs par tādu tautsēmniecību, kas radītu maz oglekļa emisiju. Mums cilvēkiem jāpiedāvā jauns emisijas un jāiedvež cerības, lai viņi varētu arī arī likt cerības uz Eiropas Savienības projektu. Bet tas, ko piedāvā NATO valstis padomē, proti tā uh, apgraizīt šo budžetu, vienkārši tas nav pieņemams. Tas nozīmē uh, aizmirst arī šo Eiropas garu. Mums ir nepieciešams pietiekam daudz pašresursu, mums ir jāregulē arī finanšu tirgi. Tas ir tikai taisnīgi. Arī bankām ir jāuzņem sava atbildības daļa. Nevar būt tā, ka tikai mazais cilvēks cilvēks un nodokļu maksātāji tiek padarīti par grēkāžiem un samaksā visus uh, šo spekulāciju rezultātā radušos zaudējumus. Tādēļ finanšu mm, darījumu nodoklis ir uh, attaisnojums gan no politiskā, gan no vides viedokļa, un tādā veidā varētu arī papildināt uh, Eiropas budžetu. Levandovska kungs runāja par tādu stimulu sistēmu, proti dalību valstīm vajadzētu maksāt mazāk no IKP, ja tās ieviesīs finanšu finanšu darījumu nodokli. Tātad viena trešdaļa nonāks dalību valstīs un divas trešdaļas no šīs summas nonāks Eiropas budžetā. Šādā situācijā ieguvēji būtu visi, gan dalību valstis, gan arī Eiropa. Es ceru, ka padomi kaut ko darīs šajā saistībā. Tālāk tiek runāts par Eh, atsevišķu budžetu eirozonā, par to runā mūsu varanie. Īstenībā eh, ir pietiekam daudz iemeslu, lai radītu papildus stimulus, bet ieņem vērā, ka Eiropas budžets nav dalāms. Tādā veidā mums nebūs demokratiskās kontrolas tiesības, ja būs dalītais budžets. Neskatoties uz valstu un valdību vadītāju trakajām idejām, viņi var rēķināt rēķināties ar to, ka parlaments aizstāvēs savus tiesības un gribēs panākt, lai Eiropas Savienība būtu demokrātiska arī attiecībā uz budžetu. Paldies Trupels kundzei un tagad Ašvart kungs. Viena minūte un 30 sekundes. Uh, Paldies, priekšādās kundzei. Sveic mūsu referentus un jāsaka, ka viņa ziņojumo ir ļoti daudz atbalstām lietu. Bet ir pāris lietas, ko vēlējos minēt pirmā kārt par budžeta apjomu. Ir svarīgi, lai mēs atcerētos, cik smagi laiki šobrīd ir dalību valstu valdībām, un tādēļ mēs aicinām iesaldēt uh, iemaksas 1% apjomā. Tālāk jautājums par pašu resursiem. Mēs esam atvērti ieteikumiem, bet neesam pārliecināti par to, ka būtu nepieciešams finanšu darījuma nodoklis vai pienotās vērtības nodoklis. Un treškārt, uh, par atlaidi. Atgādināšu šim parlamentam, ka tas ir tīri matemātisks jautājums, nevis emocionāls vai politisks jautājums. Noslēgumā es apzinos, ka ir centieni risināt krīzi Eiropas ekonomikā. Tomēr tā kā resursi ir ļoti ierobežot, varbūt ir īstais laiks pārvērtēt mūsu izdevumu prioritātes Eiropas Savienības budžetā. Uh, ir skaidrs, ka būs jāpieņem ļoti smagi lēmumi nākumā, nākotnē, un šādām izvēlēm būtu jātiek balstītām uz to, ka jāpanāk patiesa pievienotā vērtība Eiropai. Paldies, Klūts kungs, tagad divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties abiem referentiem. Domāju, ka kopumā ziņojums eh, labi atspoguļo parlamenta pozīciju šajos grūtajos laikos, kad eh, notiek tādi ķīviņi starp padomu un parlamentu. Gribēju pateikt, ka pēdējo gadu taupības politika ir cietusi neveiksmi. Uh, tās valstis, kurām vajadzēja vairāk taupīt, saskārās ar ļoti lielām grūtībām, tur pieauga gan nabadzība, gan bezdarbs un nebija nekādu izaugsmas impulsu. Un nākamo gadu plānošanas periodā ir jāpadomā par izaugsmas veicināšanu. Liela daļa no budžeta nāk atpakaļ dalību valstīs, veicinot izaugsmi un uh, piešķirot finansējumu izglītībai un izpētēji. Tādēļ mēs nekādā gadījumā nepiekritīsim DFS samazinājumam. Gribēju tikai minēt kādu vēsturisku piemēru. Uh, manā valstī, federālajā pavalstī, kur es pārstāvu, bija ārkārtīgi e, dziļa krīze pēc kara. 53. gadā bija arī ļoti spēcīga taupības politika, bet maršala plāna ietveros e, tika veidot e, pietiekami stabila izaugsme, bija dažādas veicināšanas programmas, un pateicoties tam Vācija pēc kara izkļuva no parādiem un pēc tam piedzīvoja ļoti pārliecinošu ekonomisko uzplaukumu. Mēs nedrīkstam visu laiku tikai taupīt. Budžetam ir jābūt pietiekami stabilam un mums ir jācīnās pret krīzi ar izaugsmas instrumentiem. Jā, protams, nevar runāt bezgalīgi, bet gribēju katrā ziņā atbalstīt Tripels kundzes teikto. Eh, protams, jāparunā arī par eh, pašresursiem un finanšu darījumu nodokli. Mēs atbalstam šādus mehānismus un ceram, ka parlaments varēs panākt pašresursu palielināšanu un finanšu darījumu nodoklis ir ļoti tūs mūsu sirdēji. Varbūt vajadzētu par to runāt entuziastāk. Entuziastiskāk. Paldies! Morganti. Paldies, tālāk Morganti kungs. Grazie, prezidenti. Paldies, priekšādāji. Šis starposma ziņojums par daudzgad finanšu schēmu piedāvā dažas jaukas idejas, kuras mēs varētu arī pieņemt, piemēram, samērīgs izdevumu līmenis, par to, cik svarīga būtu elastība un nu, saprātīgi resursu izmantošana. Bet pats svarīgākais ir kaut kas cits. Jautājums ir, kā par to visu samaksāt. Patreizējais mehānisms nevar turpināties un tas nav arī pieņemams reformas un konkurences uh, sistēma maiņas Itālijā. Mēs uh, maksājam papildu 50 miljonus eiro katru gadu pēdējo gadu laikā un Ziemeļitālijai jāmaksā par pārējo valsts daļu un arī par Eiropu, kas atbalsta tikai Vācijas un citu dažu mazu valstu vēlms. Un mums ir jāmeklē izēja no šīs situācijas Mums vajadzētu korekciju, kas nāk par labu Ziemeļu Itālijai, lai mēs saprastu, ka uh, mūsu itāļu nauda iet tikai uz Dienvidu Itāliju un Briselu. Paldies! Dolski. Harton kungs lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs Levandovska kungs. Vakar mēs runājam par 2013. gada budžetu, tagad runājam par uh, situāciju pēc tam, bet paldies Dievam, uh, beidzot uh, Brītu premjers ir uzlicis veto šim neierobežotajam budžetam. Es varu tikai aplēst, ka mūsu premjers Marks Rutte darīs to pašu. Un kādēļ viņš to darīs? Tādēļ, ka institūcija institūcijas nedrīkst rīkoties nesodīti. Un īstenībā dalību valstīm ir jālēmi par budžetu, nevis šai eiro kliķei. Un ir jāsaprot, ka ir ārkārtīgi daudz aģentūru, kas vispār neko nedara un nevar sasniegt dalību valstu izvirzītos mērķus. Un mums komisijai ir jāpaziņo, tā nedrīkst domāt, ka šos Eiropas nodekļus ir iespējams pieņemt. Ja komisija neva, neklausīsies mūsos, tad tai vajadzēs uh, just savus rīcības sekas. Ja mēs uh, runājam par šo budžetu izmantošanu, tad ir jārīkos pēc iespējas ātrāk. Horita, Marinescu. Paldies, tālāk Marinescu kungs. Mulțumesc eh, raportul Böge Kalf. Paldies, Bögs un Kalfiņa kungs sagatavotajais ziņojums parāda, kādas ir prioritātes. Un arī tas varētu nemt Lamas Urkunga ziņojumā. Budžets ir svarīgs, lai mēs varētu izkļūt no patreizējās finanšu un ekonomikas krīzes. Mēs runājam par budžetu, kas tiek atkal ieguldīts uh, dalībvalstīs pat 95% no šī budžeta, lai veicinātu dalībvalstu izaugsmu un darba vietu veidošanās, bet taupības pasākumi bija nepieciešami. Un tagad ir jāatbalsta ka, um, pasākumi, kas veicinās ekonomiku. Iesaldēšana 2013. gada uh, līmenī, nu tad mēs nevaram vienoties par patreizējo budžetu. Ja skatāmies uz jauno daudzgadu finanšu schēmu, mēs varam piekrist izmaiņām tikai tad, tiks eh, pārstrādāta pašu resursu sistēma, iekļaujot arī PVN un finanšu darījumu nodokli. Tas būtu, mūsuprāt, atbalstāms risinājums. Runājot par parlamentu darbību, man šķiet, ka Kamvalda grupu stratēģija eh, neatbilst parlamenta standartam un tādēļ nebūtu atbalstām. Mēs nevaram būt pārliecināti, ka pietiekams uh, deputāts skaits uh, balsos pret padomus lēmumu, tādēļ jāņem vērā, ka būs iespējama uh, liela virzība atpakaļ Eiropā, ja tā notiks. Visiem parlamentu deputātiem būtu jāiesaistās, tādai būtu jābūt parastajai pārunu praksei, kad tiek runāts par politiskiem jautājumiem, kas skar visas jomas Eiropas saimnības līmenī. Paldies! Paldies. Paldies! Paldies uz pusotru minūtu, Haugas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāru kungi, dargie kolēģi. Kad mēs diskutējam par eh, DFS un tam atvēlēto finansējumu un par to, cik daudz politikas jomu ir ar to jāfinansē, kad mēs par to visu strīdamies, tad mēs runājam tikai par izdevumiem, bet aplūkosim arī medaļas otru pusi, proti ienākumus. Jā, nu tas jau nav nekas jauns. Gan drīz 20 gadus Eiropas parlaments cīnās par caurskatāmāku, vienkāršāku un godīgāku PVN sistēmu, lai mums būtu vairāk pašresursu. Tagad mēs beidzot varam par to runāt pietiekam pārliecinoši. Pagājušā gada jūlijā Sūre komiteja sagatavoja ziņojumus. Mēs pieprasījām tādu pašresursu sistēmu, kas atceļ visas atlaižu sistēmas un Eiropas budžetu padara neatkarīgi no dalību valstu veiktajiem pārskaitījumiem. Komisija šos priekšlikumus ņēma vērā tikai daļēji. Tika pieprasīta pašresursu, eh, ko veido PVN pārskatīšana, sistēmas pārskatīšana, un e, mēs atbalstam komisijas centienus, ja pat tā mūsu piedāvātās reformas izpilda par kādiem 40%. Nu, vismaz kaut kas ir darīts. Uh, Eiropas Savienība ir saņēmusi Nobela miera prēmiju kā balvu un arī kā tādu stimulu. Un īstenībā mēs varētu garantēt vairāk miera arī tad, ja mēs padomātu par labāku pašresursu sistēmu un lai beidzot šie ķīviņi starp neto maksātājiem un neto saņēmējiem būtu beigušies. Mums ir jāparūpējas par Eiropas budžeta papildu vērtību un visu laiku šī nacionālā ķīvēšanās. Nu, tā ir jāpieliek punkts. Paldies, Haugas kundzei, un tagad Lajana kungs uz vienu minūti. Uh, thank you. Uh... Paldies, priekšētāji komisāra kungs. Liberālie kolēģi no apvienotās karalistes lielā mērā atbalsta to, kas ir ierakstīts rezolūcijā. Mēs atbalstam to, ka mēs pāriet uz pašu resursiem, lai Eiropa varētu vairāk iegūt resursi, samazinot dalībvalstu iemaksas. Mēs atbalstam elastīgāku budžetu, kas ļautu parlamentam katru gadu mainīt uh, izdevumus un ka uh, tiktu pārnesti uh, pārpalikumu uz nākamajiem budžetiem. Mēs atbalstam izaugsmes un darbvietu veicināšanu un 2020 stratēģijas mērķus. Mēs vēlamies arī īstu pārskatu 17. gadā DFS, lai mēs varētu pārskatīt ierobežojumus un mē, mēs ceram, ka uz to laiku izaugsme būs atgriezusies un taupības pasākumi vairs nebūs tik nepieciešami par ko mēs nevaram vienoties, ir par budžeta apjomu. Manā dalībvalstī atbalsts tiek samazināti, iesaldēti izdevumi par izglītību un algas ir iesaldētas vai mazinās, un tādēļ es nevaru atbalstīt to, ka es budžets tiktu palielināts. Es vēlos budžetu, kas labāk atspoguļot tos smagos laikus, ar kuriem e, saskarās šobrīd visas valstu valdības. Uh, bet mēs varam pieņemt mazāku budžetu, ja būtu lielāka elastība, lai mēs varētu sasniegt savas galvenās prioritātes. Paldies Lainkungam, tālāk Šimanska kungs viena minūte. Są e, dla nas dobrze znane. Zwolennicy małego budżetu podkreślają. Paldies. Šeit argumentācija labi zināma. Daži aicina mazāku budžetu, sakot, ka ir nepieciešams uh, mazināt visus nacionālos budžetus, tad ir arī cilvēki, kas atbalsta budžeta palielināšanu, un ļoti pareizi arī viņi atzīmē, ka šādu elastīgumu var panākt, uh, un vienīgi šāda politika veicinātu arī izaugsmi, bet kā mēs uh, varam samierināt šīs puses konservatīvie un citi runā un atbalsta lielu izmēru budžetus, kamēr ir, piemēram, cits valsts, Luksemburga un Somija un Francija, un šīs valsts un vēl cits arī runā par budžeta samazināšanu ieviešanu. Protams, sociālistiem un konservatīvajiem varbūt ir vieglāk šajā parlamentā atbalstīt budžeta palielināšanu, zinot, ka padomē viņu politiskās intereses tiek pārstāvētas un pat garantētas, un pateicoties eh, aicinājumiem apstiprināt budžeta samazinājumu. Un, ja tas tā ir, tad šeit situācija nav viennozīmīga, un visi var smieties par parlamentu, un tas nav pieņemams. Paldies Šimanska kungam, tālāk Anders, Andriesena kundze lūdzu. Priekšsēdētāji, mēs izstāstījām iestiepjam investīciju jēdzienu, vai tiešām mēs varam apgalvot, ka vairāki miljardi nodokļu maksātāji naudas, ko mēs esam iztērējuši Lisabonas um, mērķiem, ir devuši kaut kādu rezultātu. 2007. gadā eh, bezdarbs Eiropas Savienībā bija 7,3%, tagad ir 10,5%. Spānija ir viena no lielākām kohēzijas fonda saņēmējām pēdējo gadu laikā, un tur bezdarbs ir sasniedz 25%. IKP Eiropas Savienībai nepieaug, stagnē, un mēs nevaram arī aizmirst, ka revīzijas eh, palāta ir, nav pilnībā apstiprinājusi visus mūsu eh, pamatpieņēmumus. Uh, Un par projektiem 2020. gadā iznāk, ka šādu neveiksmīgo projektu skaits būs vēl lielāks. Nodarbinātība nāk no jaunas rūpniecības, jaunai rūpniecībai nepieciešams kapitāls, elastīgums, mazāk birokrā, birokrātijas, un šeit panākumu nav nevienā kategorijā. E, šeit mēs runājam e, par to, ka nepieciešams būtiski pārskatīt, nevis runāt tikai par finanšu darījumu nodokli. Pandis Tupkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisija eh, runā par 10 eh, miljardiem eiro budžetam, un tie, tas ir pusmiljards no Eiropas, eh, no Nīderlandes nodokļu maksātājiem. Bet īstenībā institūcijas nekādi nevar izdzīvot ar pašreizējo budžetu, tās visu laiku mēģina to palielināt. Un ja jūs nevarat pietiekami labi saimniekot ar šiem līdzekļiem, tad tā ir komisijas vaina, nevis dalību valstu uh, vaina. Tagad Nīderlandē tiek veidot jauna valdība valdība, kas mēģina visu laiku savilkt kopā galus, bet tagad komisija nekaunīgi pieprasa vēl pusmiljārdu eiro no Nīderlandes nodokļu maksātājiem. Nu, komisija nevar ievērot doto vārdu. Komisijas liekulīgā izturēšanās un šī ne visu laiku pastāvīgā uh, Eh, pastāvīgā prasīšana pēc vairāk līdzekļiem novedīs pie dalību valstu negribības vēl kaut ko maksāt. Paldies, un tagad Hūbners kundze. Paldies, es gribēju atzīmēt četrus riskus, kas, manuprāt, saistīti ar sarunām par DFS. Vispirms. Uh, Eh, ja mēs nerunājam par to novembra mēnesī, kā mēs varam paskaidrot eh, mūsu iedzīvotājiem, ka viņi nevar paļauties uz budžetu kā darba vietu katalizātoru. Un vēl par dalību valstīm, kas sēdēs pie kāda un pateiks, nē, kā mēs varēsim motivēt, eh, kā, ka mums, to, ka mēs drīkstam arī bloķēšanu situāciju apstiprināt. Kā mēs varēsim skaidrot, ehm, ka mums nebūs vajadzīgo līdzekļu investīciju stiprināšanai. Tālāk par korekcijām. Korekcijām ir jābūt pagaidu raksturu un nedaudz un caurskatāmām, un par to mēs sākam diskutēt tikai tagad, un ir diezgan bezatbildīgi um, atkal strādāt ar milzīgu lielumu nacionālo mm, korekciju, un atkal novembris nav īstais um, mēnesis. Uh, tad korekcijas uh, jaunajā PVN sistēma. Šeit runājot par pensionēšanās tiesībām, jaunā sistēma um, nemainīs veco, šeit būs atkal palielinājums sanāk cipari, kas nāks no kop, kopējā ienākuma un liels problēmas. Un visbeidzot, runājot, mēs runājam arī komitejā par kohēzijas politiku. Um, mēs um, redzam, ka šos kohēzijas fondus izmantos uh, nevienlīdzību likvidēšanai, un tas nozīmē, ka šeit ir jārespektē reģionālie kriteriji. Paldies, Hūbners kundze! Un tagad mums būs brīvais mikrofons un. Sākumā runās Nikolesku kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju izteikties, lai atbalstītu 72. grozījumu. Tur ir runāts par tiešajiem maksājumiem lauksaimniecībā. Es lūgtu, lai kolēģi arī atbalstītu šo grozījumu. Ir jābūt saskaņotībai starp eh, tiešo maksājumu apjomu visās dalību valstīs. Atšķirība ir ārkārtīgi liela. Mēs vēlamies, lai tiešie maksājumi būtu eh, sadalīti vienlīdzīgāk. Mēs uzskatām, eh, ka Tas ir jāņem vērā arī turpmāk. DFS rezolūcijā parlaments piešķir mandātu, lai sāktu vest sarunas ar padomi. Mandāts būs nepilnīgs, ja tas nebalstīsies uz uh, Eiropas atbalstu. Paldies Nikolesku kungam. Tāpat Džikungs lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Am joggal említette, hogy... Mana kolēģe Jūta Hauga pareizi norādīja, ka nepieciešams eh, pietiekam daudz budžeta mūsu politikas īstenošanai. Bet tagad runājot par Nobela miera prēmiju, ja eh, prēmijas komiteja sēdētu šajā zālē, es domāju, mēs nekad nebūtu saņēmuši šo prēmiju. Uh, Un atkal atgriežoties pie budžeta, joprojām ir uh, ķīvēšanās starp neto maksātājiem un neto saņēmējiem. Šefčoviča kungs teica, ka šis varētu būt izdevumu un ieņēmumu budžets, bet ja es aplūkoju uh, kohēzijas un struktūra fondu nākotni, tad īstenībā man šī nākotne nerādās diezko iepriecinoša. Dalība valsts joprojām cīnās ar milzīgiem izaicinājumiem Mēs saņēmām līdzekļus no kohēzijas fondiem, no struktūra fondiem un varējām pateicoties tiem izdarīt ļoti daudz. Paskatīsimies, kas notiek Ungārijā. Eiropas komisija savu darbu ir plānojusi ļoti neveiksmīgi, netika veikti nekādi pētījumi un mēs varētu zaudēt 30% no saviem kohēzijas līdzekļiem. Paldies tagad Flazeka kungs, lūdzu. Kuj, paņi, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Eh, runājot par DFS, ir jāvienojas par resursu sadalījumu. Metodoloģija, ko mēs izmantojam kopš 99. gada, kas ļauj līdzekļu sadalīšanu plānots ar dalību valstīm, ir ļoti labs kompromiss. Tagad tiek uh, runāts par uh, zemākiem uh, koeficientiem dalību valstīm, ir jārunā par INK, kas ir zemāks par vidējo līmeni, un mēs te runājam par līdzekļu samazinājumu. Gribēju lūgt, lai Kipras prezidentūra negrozītu šos koeficientus, jo tas eh, atvēlēs mazāk līdzekļu vismazāk attīstītajiem reģioniem. Eiropas solidaritāte šķiet nozīmē to, ka mēs visvairāk līdzekļu at atvēlam tiem reģioniem, kas cieši visvairāk un kuriem klājas visgrūtāk, un tagad Kēlīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, šīs debates eh, varētu uh, nes nosaukumu lūgums un izaicinājums, ar ko saskars padome. Tātad uh, mēs lūdzam, uh, lai uh, padome vienojas ar mums par pietiekami līdzsvarotu budžetu. Un tālāk izaicinājums. Ja padome vēlas samazināt kaut ko, tad tai ir jāpasaka, nu kur tad mēs nogriezīsim šo kumosu, vai mēs to paņemsim no apvārsnes 2020 programmas, no KLP vai no kohēzijas. Visu laiku tiek runāts par papildvērtības garantēšanu, bet ja padome padomu grib samazināt līdzekļus, tad nebūs nekādas pievienotās vērtības. Tālāk. Mēs arī runājām par pašresursiem šorīt. Tās valstis, kas uh, joprojām nav ieviesošas uh, finanšu darījumu nodokli varētu darīt vairāk, tām ir jāsadarbojas, un mums vajadzētu beidzot uh, pievērsties sarunā par nākotni. Paldies, un tagad Alvis kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā padome var attaisnot šos samazinājumus? No otras puses tā apgalvo, ka tā atbalsta šo gudro, ilgtspējīgo un iekļaujošo izaugsmi, bet vēlas samazināt kopīgo izdevumu apjomu. Īstenībā eh, padome runā par to, ka vajadzētu samazināt izdevumus, E, visās kategorijās, bet kā tad mēs varētu padarīt Eiropas Savienību par visdinamiskāko uz e, iekļaujošu attīstību balstītu tautsaimniecību, ja mēs e, visām šīm svarīgajām programmām vēlamies samazināt finansējumu. Un tālāk 25% nodarbinātībai, izpētēji, izaugsmē, inovācijām arī šeit nav iespējams samazināt līdzekļus. Tāpat eh, Eiropas, tāpat padomu vēlas samazināt līdzekļus, kas paredzēti programmām, lai samazinātu nabadzību. Nu, to arī nedrīkst pieļaut. Mēs šeit runājam par investīciju budžetu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies! Paškas kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážený pán podpredseda komisie. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungi. Eiropas Savienību veido dalību valstis. Tās uh, sev līdzi nes arī galvenās vērtības, kas mums visiem ir kopīgas dalību valstīm un dalību valstu parlamentiem ir tiesības pateikt, cik daudz uh, līdzekļu tiks uh, iemaksāti Eiropas Savienības budžetā. Un uh, Tas ir jātaisno arī pilsoņu priekšā. Tagad, kad tiek pieprasīts, lai visi pilsoņi savelk ciešāk jostas, tad Eiropas komisijai ir jāpārvērtē savas prioritātes un ir jārīkojas ņemot vērā pašreizējo ekonomisko realitāti. Ir jāatrod tāda metodoloģija, kas ļaus labāk plānot finansējumu izmantošanu un cīnīties pret finansējuma uh, izmantošanu tādiem projektiem, kas nenāks par labu Eiropas reģioniem. Paldies! Paldies! Sikierska kungs lūdzu. proponowany wieloletni budżet jest skromny, jest zbyt skromny. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, nu, nākamajiem septiņiem gadiem paredzētais DFS ir visai pieticīgs. Krīzes apstākļos tas īsti nav izskaidrojams. Kādēļ tā? Um, ir domāts līdzekļus samazināt par 12%. Nu, tas uh, galīgi neatbilst tiem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz. Tiek runāts par DFS aprēķiniem. Budžetu veido pēc veciem um, aprēķinu mehānismiem, kas jau vairāk nav aktuāli. Uh, Tālāk. Budžets ir jāveido ņemot vērā arī kohēzijas kritērijas. Tie nāk par labu galvenokārt eh, lauksaimniecībai un arī lauku reģioniem. Un eh, šī metodoloģija patiešām ir aplama. Paldies! Merci, madame. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Madame Kleva. Oui, merci. Klevam kundze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 piedāvātais budžets nav pietiekams un mums ir jāparūpējas par pietiekam tālajošajām reformām nākamo septiņu gadu laikā. Gribēju runāt vaļsirdīgi valodu ar padomi un komisiju. Mums ir jābūt pietiekam daudz līdzekļiem, lai varētu veicināt jaunas darba vietas un izaugsmi. Uh, Eh, DFS ir jākalpo dažādu finanšu instrumentu koordinācijai un jāatvieglo investīcijas izpētē un attīstībā, jo savādāk nav iespējams īstenot arī dažādas dalību valstu programmas. Paldies Vlasaka kungam un citiem kolēģiem, kas eh, izteicās. Un Mums ir jāsaprot, ka ir daži reģioni, kam ir nepieciešams īpaši atbalsts, piemēram, Slovenijas austrumiem. Papat Nikolau kungs, lūdzu, tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi varam būt vienas prātis ka DFS ir ārkārtīgi svarīgs nākamajiem septiņiem gadiem. šo laika posmu raksturo ārkārtīgi augsti bezdarbrādītāji, recesija un izaugsme ar mīnus zīmi. Kad tad mēs beidzot sapratīsim, kas mums ir jāfinansē, cik daudz līdzekļu mums ir nepieciešama? Es esmu pārsteigta, ka reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds uh, tagad ir uh, jāpārvalda ar mazāku finansējumu. Nu, es gribēju pavaicāt, ko tad par to domā padomu un komisija un reģioni no 2008. līdz 2010. gadam tika finansēti no kohēzijas uh, fonda līdzekļiem, bet uh, Jūs zināt, ka ir negatīva izaugsme 18,4% apmērā, un to var salīdzināt ar lielo depresiju ASV 30. gados. Mums ir jāņem vērā šis atskaites periods. Paldies! Magīnes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka mums jādarbojas kā Eiropas parlamentam un nevis kā dalībvalstu parlamentu apvienojumam. Tāpēc es gribētu šī ziņojumā sakarā um, uzteikt autors, ka šeit ir ļoti liela Eiropas uh, dimensija. Pārāk ilgi mēs esam diskutējuši par to, kas maksā un kas saņem, un tas nav īsti pareizi, tad, kad mēs runājam par Eiropas budžetu. Jā, protams, mēs atzīstam, ka dalībvalstīs ir grūtības, bet no otras puses. Uh, Eiropas Savienības budžets ir Eiropas pilsoņu budžets, kur ir mērķis stimulēt darbvietas un radīt izaugsmi. Mūsu lauksamības komitejas pārstāvs jau runāja, bet es gribētu vēl papildināt. Mēs gribam, lai nauda tiktu izmantota, lai stimulētu lauksaimniekus. Mēs dzirdam jaunās dalība valstis, kas ļoti pareizi uzskata un jūtas aizvainoti ka, par netaisnīgu attieksmi, kas, ko izraisa nevienlīdzīgie maksājumu. Es gribētu vēlreiz teikt, tas ir Eiropas ziņojums, un turpināsim strādāt tādā garā. Paldies, Odīkungs, tālāk. Paldies. Mums ir jāpanāk vienošanās. Pretējā gadījumā mēs nebūsim ticami. Un es gribētu pasvītrot, ka mums vajadzētu pievienot arī tādu tā kā pārskatu klauzulu un, un jādomā par 2017. gadu um, publiskās finanses eh, tiek eh, regulēts eh, vislabāk nacionālā līmenī. 2017. gadā mums būs jaunas institūcijas, jauns padoms priekšsēdētājs, un ja mēs nevienosimies par debats principiem, es tomēr gribētu, lai būtu šī pārskata klauzula, kas ļautu mums darboties un uh, precīzāk plānot nākamās perspektīvas un mērķus, ko mēs mēs ļoti gribam panākt, sasniegt visi. Paldies, Banka kungs. Cedničkā. V niektorých štátoch by bez kohézie neboli žiadne verejné... Paldies. Atsevišķās valstīs nav iespējams publiskās investīcijas bez valsts atbalsta. Kohēzijas politika ir domāta ne tikai nabadzīgajām dalībvalstīm. Kohēzijas politika, pateicoties vienotajam tirgum, sniedz labumu arī lielajām valstīm, caur pakalpojumiem tā tālāk šai ziņā. Es gribētu jums atgādināt, ka mūsu rīcībā ir mūsu kopējā deklarācija. 15 valsts, ko parakstījuši, tas ir kohēzijas draugu deklarācija, eh, ko parakstījušies valsts 15. septembrī Bratislava. Um, Mums kohēzijas politika ir svarīgākais investīcija instruments, un ja finansējums šajā jomā tiks samazināts, tad mēs nepanāsim, nepanāksim mūsu mērķus, arī tos, ko, eh, ko deklarēs padome, un mēs arī nepanāksim mūsu mērķus stratēģijas līdz 20. gadam sākara. Debate runājušie teica, ka nav iespējams samazināt finansējumu kohēzijas jomā. Es domāju, ka tas to ņems vērā. Paldies! Un um, tagad Mazekovič kundze. Hvala lepa, predsednica. Pri finančnem. Paldies. Tad finanšu ietvers no 2014. līdz 2020. gadam šai ziņā ir jāsaprot, ka ļoti svarīgi ir pieņemt lēmumus nekavējoties. Šobrīd mums ir krīze, mēs domājam, ko mēs darīsim, ko mēs, kur mēs radīsim, mēs samazināsim līdzekļus investīcijām. Šajā finanšu ietvarā mēs redzam atbildes uz šiem jautājumiem, un mums ir labāk jāsaprot, ka Eiropa ir unikāla arī reģionu lauku teritoriju attīstības ziņā, arī pilsētu attīstības ziņā. Un tāpēc kohēzijas ziņā mums ir jāsaglabā pozitīva sasnieguma. Paldies! Tālāk banki kungs. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt tanácsi és bizottsági. Priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, komisāra kungi. Es runāšu par par sportu, par to, ka ir nepieciešams vairāk līdzekļu eh, tieši šai jomai. Uh, Es ceru, ka jūs atbalstīsiet man priekšlikumu. Eh, sports ir ārkārtīgi svarīgs gan jauniešiem, gan vecākiem eh, cilvēkiem, un tas uzlabo cilvēku veselības stāvokli. Bet gribēju arī reaģēt uz Tabadžī kunga teikto. Viņš runāja par situāciju Ungārijā. Mums ir jābūt godīgiem vienam pret otru. Mums ir jāpaskaidro komisijai un padomē, kas ir Ungārijai nepieciešams, lai tiktu uz priekšu. 2011. gadā mēs īstenībā budžetu noslēdzām ar pārpalikumu. To pierāda arī Eurostat dati. Bet neskatoties uz to, mēs nedrīkstam uzsākt nekādas procedūras pret Ungāriju. Paldies! Pani Šenžonce, Šaņi Paņs. Aldrikt Kungs. Pata skazuje, že zdecidovana większość parlamentu Eiropā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka šīs diskusijas skaidri pierāda, eh, deputātu vairākums vēlas tādu budžetu, ar kura palīdzību var īstenot nospraustos mērķus. Eiropas parlamentā mēs apzināmies, ka pastāv krīze un ir nepieciešams taupīt. Bet, eh, ja mēs gribam, lai vēlētāji mūs atbalsta un mm, par eh, katru cenu cīnāmies par viņu atbalstu tikai eh, veicot samazinājumus budžetā, tas nepie kā nenovedīs. Neviena mēs nesasniegsim nospraustos mērķus, bet uh, mēs arī paši nonāksim lielās finansiālās grūtībās. Komisijai vajadzētu rūpīgāk iepazīties ar pašreizo budžeta plānu un jāsaprot, ka mēs savus programmas tā nevarēsim izpildīt. Paldies! Un visbeidzot pēdējais runātājs Mikolāsiku kungs. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs musī odzrkadlovāt politiskie ambīcie. Runājot par daudzgadu, daudzgadu finanšu schēmu šeit vajadzētu atspoguļot arī mūsu ambīcijas, kas saskanē stratēģiju, un arī jāņem vērā pilsoņu cerības. Budžetā ir jābūt labai argumentācijai, jābūt virzībai uz izaugsmi, lai mēs eh, pēc iespējas ātrāk pārvarētu ekonomisko krīzi, lai būtu arī uzlabota nodarbinātības situācija, darba vietas tiktu radītas, lai Eiropas Savienība varētu stiprināt savu nu, pozīciju pasaules tirgu, un visiem šiem pasākumiem ir nepieciešams finansējums, un šo naudu nevajadzētu mazināt. Nevajadzētu šai summai būt mazākai kā iepriekšējā periodā, tieši pretēji kohēzijas politiku vajadzētu finansēt vēl vairāk, jo mēs investējam noteiktās jomās, kur radās, rodas papildus vērtība. Paldies, tagad beidzās brīvais mikrofons un došu vārdu komisāra kungam. Priekšsēdētāja kundze. Kolēģi, paldies par komentāriem. Nav iespējams pieņemt daudzgadu finanšu schēmu bez parlamenta atbalsta. Tas ir pilnīgi skaidrs Tāpēc jūsu balsojums, jūsu uzticība ir ļoti svarīga un tā, šī iesaiste arī norāda uz starpinstitūciju sadarbību, jo katrai institūcijai ir jāspēlē sava ļoti svarīgā loma, arī nacionālajiem parlamentiem ir svarīga loma, it īpaši pašu resursu nodokļu jautājumā. Lūk, tā es atbildētu Hartogu kungam, kurš parasti pasaka kaut ko kritisku un pēc tam aiziet prom un neuzklausa nemaz atbildi. Mēs e, tiešām esam novērojuši situācijā zels priekškaru un negribam nepareiz izmantot daudz gadu schēmu. Mēs gribam saistīt DFS ar realistisku izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu, un šeit ir tiešām ilgi atšķirības starp uh, vienkārši politisku kaut kādu paziņojumu un patiesu darba kārtību, kam pamatā ir nauda. Daudzgadu budžets ir saistīts ar prognozējamību. Mēs zinām, ka investīcijas ir jāparedz uz priekšu, ņemot vērā, ka dalībvalstu budžetos šāda līdzekļu nav. Un šeit es redzu arī skaidru lomu, ko, plē, eh, ko spēlē parlaments. Mūsu kohēzijas eh, tehniskais aktualizējums nebija īpaši veiksmīgs. Mēs izmantojam pēdējos ciparus, bet mēs varam izmantot arī citu bāzi, aprēķinot pēc Berlīnas metodoloģijas kohēzijas eh, fonda līdzekļus. Varbūt pēdējie cipari nav tik veiksmīgi kohēzijas rādītāji bet eh, tie ir vienīgie, ko mēs varam izmantot kā pamatu mūsu kalkulācijām, lai būtu arī noteikti aizsardzības mehānismi tādām valstīm, kā piemēram Ungārija, kur ir bijušas problēmas pēdējos gados. Par pašu resursiem jāsaka svarīgi ir atzīmēt budžeta vienotību. Mēs varam uh, saprast šo vienotību. Es negribu, lai būtu Eiropas Savienībā kāds otrais budžets. Vienotība ir tāda, tāda ziņā kā papildināmība, ieņēmuma papildina izdevums. Šobrīd priekšlikumā ir kaut kas tāds, ko atbalsta arī Eiropas parlaments, tātad mēs gribam, lai būtu godīgums, apskatamība un vienkāršība. Eh, tā ir tāda reakcija uz visām tām vēlmēm pēc, pēc šādiem sasniegumiem vai pazīmēm. Un eh, mēs gribam, lab, lai būtu tiešām tāda reāla reforma un tā varētu pretendēt uz vēl vienu Nobel prēmiju. Atkal tagad lūgums visu vienkāršot, ko pauž tagad jau 28 dalībvalsts. Arī šai ziņā Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga loma, arī izdevumu ziņā. Šis priekšlikums ir ļoti pieticīgs, salīdzinājums ar nacionāliem budžetiem nav korekts. Neviena atsevišķa dalībvalsts pagātnē nav bijusi spiesta uzņemt geogrāfiski tik daudz jaunas valstis. Tagad mēs būsim jau 28 valsts nākamajā finanšu perspektīvas periodā, nevis kā tagad 27, atkal jaunas kompetences, jauna atbildība Eiropas līmenī naklāt. Un tāpēc es atļaušos izdarīt salīdzinājumu. Jā, mūsu gada budžeti ir mazāki par gada budžetiem, ats, deficītiem atsevišķās dalībvalstīs. Un šeit es teikšu pat tā, ka apvienotās karalistes dēvums Eiropas budžetam ir apmēram tikpat liels, cik daudz šī valsts dod ugunsdzēsējiem un mazāk kā cietumiem. Un pat 14 reizes mazāks nekā izdevumi, kas ir saistīti ar apvienotās karalistas parāda apkalpošanu. Paldies Levandovska kungam, un tagad uzstāsies Mavro Jānis kungs, kas pārstāv padomu lūdzu. Mr. President. Priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti. Paldies par diskusiju. Es pilnībā apzinos, ka daži no jums, un tas tā tīri eifēmistiski, sakot, neatbalsta to pieeju, kas samazinātu kopējo DFS apjomu. Kurā gadījumā es augstu vērtēju jūsu atklātību runājot par šo jautājumu. Jūs labi, ļoti labi ziniet, ka Eh, viedokļi dalībvalstīs šķeļās par šo jautājumu. Es ceru, ka jūs apzināties, ka ir ļoti labi argumenti abās pusēs un ir dažādi piedāvātie veidi, kā sasniegt mūsu nosprauktos mērķus. Vēros jums teikt, ka mēs ļoti rūpīgi strādājam pieņēmumu puses un drīzumā uh, E, būs detalizētākā informācija par mūsu piedāvāto pieeju. Daži būtiski institucionāli jautājumi attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu pēc e, pagājušās nedēļas Eiropādomas. Tos minēja gan Lamasūra kungs, gan e, citi runātāji. Es pagaidām nekomentēšu par šo padomu, jo pēc īsa laika šeit mums būs iespēja runāt tieši ar Eiropas padomas priekšsēdētāju Hermanu Van Rompuy par šiem jautājumiem. Īsumā par Ans Jensens teikto. Ar visu cieņu es uzskatu, ka mūsu dokumentā mēs nepaudām atbalstu žustretūru un neatsaucāmies uz tiešiem maksājumiem kā uz kaut ko svētu. Mēs tikai minējām tās lietas un jautājumus, kas būtu jāpārdomā, bet varbūt es pilnībā nesapratu jūsu teikto par finanšu darījumu nodokli. Mēs visi zinām, ka to nav iespējams īstenot 27 dalību valstu līmenī. Tālāk mēs domājam par pilnveidotu sadarbību un prezidentūra ir uh, gatava virzīt šo jautājumu uz priekšu. Bet ir jāsaprot, ka šādu pilnveidot sadarbība tas nav par pašu resursu, tas ir par valsts resursu. Tas mēs nerunājam par uh, finanšu darījumu nodokli kā pašu resursu. Līdz ar to patreizējā uh, darbā ar FDN mēs meklējam, kā izveidot sasaisti starp ieņēmumiem, kas ir iegūti eh, dalībvalstī, kas piedarās pilnveidotā sadarbībā ar pašu resursiem un ar attiecīgi šīs valsts iemaksu Eiropas Savienības budžetā samazināšanu. Bet ir jāapzīstinās gan ir juridiski, gan politiski šķēršļi vairākās dalībvalstīs, kas eh, varbūt uh, ja nebūtu šādi šķēršļi, būtu gatavi šajā sistēmā piedalīties. Tāpat vēlos uzsvērt un teikt tiem deputātiem, kas runāja par šo jautājumu, ka akcents uz mazāk attīstītiem reģioniem ir viens no jautājumiem, par kuru uh, nerodas nekādas problēmas šajās diskusijās. runājot par to, ka DPS apjoms būs jāpārskata, jāpārskata uz leju, un ka tas ietekmēs visas kategorijas un apakškategorijas, mums jārīkojas efektīvi. Mēs kā godīgi vidutāji cenšamies sniegt precīzu ainu par to, kāda ir patreizējā situācija. Tas pats attiecās arī uz personāla jautājumu, par kuriem runāja Roperenkundze. Arī šī ziņā mums ir jāmeklē pareizais līdzsvars. Vēlreiz vēlos atgādināt, ka padomēji vēl nav nostāja par daudzgadu finanšu schēmu, un šīs diskusijas turpinās pragmatiski un visas puses ir pilnībā iesaistījušās, un arī uzsver visas dalību valstis ar mēķi panākt laicīgu kompromisu. Protams, mēs visi balstamies uz to, ka nav vienošanās, kamēr nav vienošanās par visu. Mēs ļoti rūpīgi esam iepazinušies un apsvēruši jūsu starposmu ziņojumus gan par DFS, gan par PVN, Mēs ļoti rūpīgi uzklausījām ar jūs teikto šorīt un varu pilnīgi droši teikt, ka par to visu es pavēstīšu arī saviem kolēģiem padomē. Sadarbības starp institūcijām tas ir mūsu mēķis Kipras prezidentūras laikā. Paldies, priekšsēdētāji, kungs! Paldies Mavrojanis kungam, un tagad eh, pa divām minūtēm uzstāsies visi referenti, un pirmais atkal uzstāsies Bēgas kungs. Lūdzu. Pietāk, kolīgi. Herr Präsident, liebe Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, sākumā gribēju pateikties par kolēģiem, par kolēģiem par šīm diskusijām, un uh, viņu runas ļoti labi atspoguļo pašreizējo situāciju un ļāva labāk izvērtēt uh, starposma ziņojumu. Gribēju pateikties arī visiem, kas man palīdzēja ziņojumu tapšanā. Uh, gribēju atzīmēt, ka uh, sarunas ar Kalfina kungu, ar kontaktu grupu īstenībā uh, ļāva man piedzīvot uh, vienu no jaukākajām pieredzēm, ko esmu vispār guvis, uh, ņemot vērā visas tās reizes, kad esmu bijis referents. Ko grib teikt Kipras prezidentūrai? Padomas priekšsēdētājs ir uh, Uh, izveidojis tādu jaunu sarunu vešanas uh, kasti, un Mavrijanis kungs te runāja par konkrētiem skaitļiem. Tas ļauj mums nonākt jaunā sarunu vešanas posmā. Pēc balsojuma par starposma ziņojumu mēs būsim gatavi vēst sarunas par visiem DFS aspektiem, par visām detaļām, kas ir jāņem vērā arī uh, ievērojot institūciju nolīgumu un būsim gatavi kaldināt kompromisu. Prezidentūra varētu izmantot šo piedāvājumu, lai to varētu integrēt 22. un 23. novembra Eiropadomas secinājumos. Gribēju teikt, ka Eiropadomas secinājumi un arī vienošanās būs politiska vienošanās sarunu mandāts padomēji, lai tā pēc tam nedēļā, kas sekos Eiropadomēji, varētu panākt konkrētu rezultātu. Parlamentam ar mm, balsu vairākumu ir jāpiekrīt padomas mandātam un padomēji nevajadzētu to nekad aizmirst. Paldies! Thank you. Paldies, eh, Bēgas kungam, tagad Kalfin kungs. Uh, paldies, priekšsētāji kungs. Vēlos teikt paldies visiem kolēģiem par noturēto diskusiju. Un es ceru, ka parlamentā ar šo diskusiju un ar eh, balsojumu, kas notiks vēlāk, eh, sūtīs ļoti skaidru signālu padomēji. Es ceru, ka prezidentūra arī paņem šo vēstījumu līdzi uz padomu. Vēl trīs būtiski jautājumi, kas Eh, ir jāņem vērā. Pirmkārt, budžetam ir jābūt pietiekamam. Līdz ar to, ja kāds samazinājums budžetā, nu, to būs ļoti grūti pieņemt, un jau vairākas reizes mēs teicām, ka mēs nevaram pieņemt šādu samazinājumu. Otrakārt, budžetam ir jābūt ar skaidriem mērķiem, un mēs esam gatavi runāt par to, kā labāk eh, tērēt šo budžetu. Un mēs vēlamies, lai šie līdzekļi nonāktu uh, tieši paredzētajiem mērķiem. Treškārt, šim budžetam jāpalīdz dalībvalstīm darīt to, ko tās nevar izdarīt nacionāla budžeta ietvaros, un tas jādara ar nacionālajiem instrumentiem, lai veicinātu izaugsmu un radītu darba vietas dalību valstīs, jo visi nodokļu maksātāji ir ieinteresēti, lai tas notiktu. Uh, Es ceru, ka šie vēstījumi tiks uzklausīti padomē, pirms padome pieņems savu lēmumu. Un noslēgumā, protams, mēs uzstāsim uz to, lai būtu iespējams vēst pārunas par visiem instrumentiem, kas ir iekļauti tiesiskajā pamatā, un lai kāds būtu padomas lēmums, mēs katrā ziņā neteiksimies no savām tiesībām vēst pārunas. Un vēl pāris vārdos par pašu resursiem. Man prieks, ka Levandovska kungs teica, ka komisija sāks procedūru uh, pilnveidotai sadarbībai par finanšu darījumu nodokli, bet šim nodoklim jābūt pašu resursam un ir jāatvieglo dalību valstīm iespēju samazināt savas iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Mēs nevēlamies lielāku budžetu Eiropas Savienībai, mēs vēlamies stabilāku. Paldies! Paldies Kalfinkungam un e, visu beidzot došu vārdu budžeta komitejas priekšsēdētājiem Lamasūru kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! jo vairāk sarežģās sarunas, jo vairāk dalībnieku, jo grūtāk panākt mm, e, kaut kādu vienošanos un, un grūti turpināt to, kas jau ir panāks. Mums ir nepieciešama vienbalsība, mums ir jāvienojas arī par iepriekšējo. Uh, vienošanos, mēs redzam, ka viens un otrs tiecas pēc šīs tortes daļas, un rezultātā mēs nenonākam ne pie kā laba. Tātad es gribētu atsaukties arī uz pārējiem referentiem, kas ir strādājuši pie šī jautājumu. Šodien mēs redzam, ka Kipras prezidentūra ir publicējusi sev jauno uh, paziņojumu. Šeit, šeit ir atsaukt uz Fonteblo nolīgumu. Uh, Un tas ir datēts periodu pirms 28 gadiem. Tad tajā laikā Eiropas Savienība šajā sistēmā nemaz neeksistēja. Ehm, nebija ne Kipras, ne citu valstu, tur faktiski darbojas tikai desmit valstis. Un eh, tagad. Un tajā laikā situācija ir Ķīna visam savādāk un Eiropas valūta rādījās tikai sapņiem. Mums ir nepieciešams um, visu mainīt, mums, mēs gribam mainīt Eiropu, mēs runājam ar līgumiem attiecīgajiem uh, par to, kā mēs mm, uh, vēlamies um, mainīt Eiropu. Šeit noteikti ir jāpaturprātā mūsu saruna par budžeta ietvaru, par mūsu atbildību, mums ir jākontaktē ar visiem iesaistītajiem deputātiem un tā tālāk. Jādomā par to, vai 2020. Eh, gadā Eiropa tiks galā ar šo budžetu un attiecīgo mm, pārdalījumu, vai tiešām mēs varam balstīties uz to, kas bija panāks pirms 30 gadiem. Paldies, Lamasūrkungs. Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim šodien 12.30. Tagad būs viens minūtes pārtraukums, lai eh, visi kolēģi varētu apsēsties savās vietās. Paldies.